Dāmas un kungi, mēs sāksim mūsu šīs dienas eh, sēdi. Es eh, neesmu Buzeka kungs, kā redzat, es esmu Martines, es esmu parlamenta priekšsēdētāja vietnieks un esmu atbildīgs par attiecībām ar dalību valstu parlamentiem Eiropas parlamenta birojā. Un Buzeka kungs lūdza mani uh, novadīt šo sanāksmi kopā ar eh, manu draugu Vesterberga kungu, Zviedrijas parlamenta spīkeru. Un tagad es pāriešu uz spāņu valodu, jo cita starpā es esmu atbildīgs arī par daudzvalodību birojā un tādējādi eh, nelietot savu dzimto valodu būtu man pienākumu nodošana. Tāpēc sāksim eh, šīs dienas plenārsesiju un pēc tam, kad esmu ar jums visiem apsveicinājies, es vēlētos arī atgādināt, ko man saka sekretariāts, proti, ka jums ir jāizpilda veidlapa un tā jāiesniedz, ja jūs vēlaties uzstāties. Ja jūs vēlaties uzstāties pēc um, Aska kunga, kas ir Zviedrijas. Um, Kundzes, kas ir Zviedrijas tieslietu ministre, un pēc Žaka Baro, kas ir um, komisārs. Šīs dienas darba kārtībā mums ir paredzēts pirmās 40 minūtes iepazīties ar darba grupu ziņojumiem, ar, protams, proti ar pirmās, otrās un trešās darba grupas darba rezultātiem. Šīs darba grupas tika noturētas vakar. Juans Fernando Lopes Agilārs prezentēs pirmās darba grupas rezultātus un pēc tam Mēs uzklausīsim otrās darba grupas referentu Anti Afsanu, kas ir no Zviedrijas Rīgsdāga. Un šo, uh, šo prezentāciju var veikt maksimums 5 minūtes. Tack så mycket. Paldies! Labrīt, dāmas un kungi! Un ievadaļā E, ziņojot par darbu otrajā grupā, es gribētu norādīt, ka daudz runātāji norādīja uz to, ka mums ir jāveido kopīga tiesiskā telpa Eiropā, lai dalībvalsts tiesiskās sistēmas varētu darboties kopā, tajā pat laikā respektējot uh, atšķirīgās tradi tradīcijas un īpatnības dalībvalstīs. Diskusija laikā uh, Mēs bijām eh, viensprāts par to, ka vajadzētu atcelt eksekvātoru procedūru vai izpildrakstu procedūru. Protams, ir vēl daudz citu jautājumu, kas jāatrisina, lai to nodrošinātu, bet eh, cita starpā tika norādīts arī uz to, ka administratīvo eh, tiesu lēmumi dažādās dalību valstīs var atšķirties, to kvalitāte var atšķirties. Uh, Un ņemot to visu vērā, ir ļoti svarīgi pasvītrot, cik svarīgi ir nodrošināt tiesisko paļāvību, lai mēs varētu viens otram uzticēties šī jomā. Tika pausts arī daudz tāds ambiciozāks e, mērķis, piemēram, tuvināt e, tiesību normas ģimenes tiesību jomā, Es gan negribētu pārsniegt man atvēlēto uzstāšanās laiku, bet man šķiet, ka ir tikai normāli, ka cilvēki, kas darbojas šajā jomā, sanāk kopā, skatās uz Eiropas Savienības tiesībām un domā par to, kāds solis būtu jāspēr kā nākamais. Un šeit nākamais solis būtu eksekvātora procedūras atcelšana. Tas viennozīmīgi. Paldies! Liels paldies Asen kungam un liels paldies arī par to, ka bijāt tik odolīgs. Un tik ekonomiski izmantojāt jums uh, piešķirto laiku. Nu, un tagad vārds pirmās darba grupas referentam, kas ir Juans Fernando Lopes Agilars, Libes komisijas priekšsādātājs. Lūdzu, Juan Fernando, tev vārds. Buenos días. Labrīt visiem! Priekšsādātāja kungs, labrīt, darbie kolēģi! Gan tie, kas esat Eiropas parlamenta pārstāvji, gan Nacionālo parlamentu deputāti. Es centīšos, cik iespējams, īsi izteikties un pastāstīt jums pavisam kodolīgi par E, interesantajām debatēm, kas mums e, notika vakar, un kur es esmu izvilcīts par referentu. Mūsu debaša tēma bija būvēt pilsoņu Eiropu. Nu, un e, man būtu jums jāprezentē tāds kopsavilkums par šo Eiropas demokrātisko celšanu balstoties uz pilsoņiem. Mēs esam parlamenta deputāti un mēs pārstāvām pilsoņus un pilsones. Un tāpēc pilsoņus mums skatās un arī gaida no mums atbildes uz saviem jautājumiem, un viņi gaida, lai mēs viņiem garantējam viņu tiesības. Vakardienas debatēs uh, mēs pieminējām tieši šos principus un norādījām, ka Eiropas Savienība balstās uz tādām vērtībām kā solidaritāte, brīvība un uh, citām vērtībām, un ka šīs vērtības ir katras Eiropas Savienības dalību valsts rokās un ir Eh, Eiropas Savienībā tātad šīs valstis, kas šīs vērtības ir nolēmušas apvienot. Un nu jau desmit gadus mēs debatējam par to, kādai ir jābūt, ja tā varētu teikt, Eiropas Savienības arhitektūrai. Un visbeidzot esam nonākuši pie Lisabonas līguma Jūs jau zināt, ka dažām dalību valstīm bija iebildumi pret to, ka Lisabonas līgumā tiek, ietverts pamatiesī, tiek ietverta pamatiesību harta. Tomēr ir nenoliedzami, ka šī harta ir ārkārtīgi svarīga Un tā ir nepieciešama šajā Lisabonas līgumā, jo tā mums paver jaunus apvāršņus. Šajā hartā ir ietvērtas visas labākās Eiropas Savienības tradīcijas. Un nekādā veidā neapdraud tās uh, pamatiesības, uz kurām ir tiesības ikvienam Eiropas Savienības pilsonim kā tādam. Tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Tā ir ļoti svarīga nianse. Šīs pamatiesības hartā tiek noteiktas, tās netiek ne aizstātas, un tās nekādā veidā neatceļ pamat cilvēktiesības, bet gan tās papildina un bagātina. Jā, ir tiesa. Šīs tiesības tiek arī aktualizētas, tās tiek pielāgotas mūsdienu situācijai. Uh, tiek parādītas jaunas tiesības, kuras agrāk varbūt netika nemaz pieminētas. Jo ir jāņem vērā tiesības, kas rodās laikam ejot uz priekšu. Mēs dzīvojam mainīgā sabiedrībā, notiek tehnoloģiju attīstība un dažādu citādu zinātnes virzienu attīstība, kas rada jaunas situācijas. Tāpēc Stokholmas programmai ir liela nozīme, jo tā mums dod darbības stratēģiju, lai īstenotu šo drošības, brīvības um, un tiesiskuma um, telpu. Un šajā telpā Eiropas parlaments kopā ar nacionālajiem parlamentiem būs viena no lemēju iestādēm. Tāpēc vakardienas debatēs mēs runājām tieši par to, kādam ir jābūt dialogam starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Jo tam ir liela ietekme uz katru no mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Ja mēs runājam par drošību, piemēram, un tiesību uz privāto dzīvi, uz privātumu, tas ir mūsu izaicinājums, ar kuru mēs saskaramies, jo tad, kad mums ir transatlantiskais dialogs, kad mēs runājām ar uh, um, uh, Homeland Security Department mm, uh, direktoru no ASV, tad mm, mums uh, ir ļoti um, karstas un dedzīgas debates ar viņiem. Jo mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgi pasargāt šos personu datus un pasargāt eh, cilvēku privāto dzīvi, pat ja mēs esam apņēmušies rūpēties par drošību gan par Eiropas Savienībā kā tādā, gan pilsoņiem atsevišķi. Par šo dialogu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir jārunā arī tad, kad mēs runājam par diversitāti. Un mums ir jāņem vērā arī, ka Eiropas Savienībā dzīvo cilvēki, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, tie ir trešo valstu pilsoņi, Mūsu vidū dzīvo imigranti, viņi var būt legāli imigranti, viņi var būt nelegāli, bet viņi te ir. Un arī viņiem ir tiesības. Un tāpēc mums Eiropas Savienībā ir jāstrādā kopā pie tā, jautājuma, kas skar imigrāciju. Jo e, imigrants nevar būt vienāds ar e, svešas zemes likuma pārkāpēju. Mēs nevaram uz imigrantiem tā skatīties. E, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un liek viņam ievērot laiku. Lopes Aguilar kungs turpina. Es tuliņu beigšu. Diskusijā mums kļuva skaidrs, kā pieņemot Stokholmas programmu un Lisabonas līgumu mēs nevienkāršojam dzīvi ne Eiropas parlamentam, ne nacionālajiem parlamentiem, bet tā ir laba ziņa Eiropas Savienības pilsoņiem. Tomēr mums tas nozīmē vairāk darba un mums būs jātaisno mūsu pilsoņu cerības Un tādēļ gala secinājums ir sekojošs. Pēc desmit gadiem tik grūta darba Eiropas pilsoņi vienkārši nesaprastu, ja mēs nespētu attaisnot viņu cerības, un ja mēs nespētu īstenot Stokholmas programmu, un ja mēs no Eiropas parlamenta šeit nespētu darīt neko E, tur, kur tiek pārsniegtas katras atsevišķas dalību valsts iespējas. Mums ir jācīnās pret varmācību, pret terorismu un organizēto noziedzību. Un nākamnedēļ mums noteikti ir jābūt uzdevuma augstumos, pieņemot šo Stokholmas programmu, un pēc tam jāķeras pie darba. Un šī Stokholmas programma tiks re realizēta nākamajā semestrī Spānijas prezidentūras laikā. Un tagad vārds saka priekšsēdētājs um, Ermosīnas Bono kundzei. Un es nekādā ziņā nevaru izvairīties no tā, lai pateiktu tev, cik aizkustināts es esmu par to, ka tu tagad runāsi mūsu priekšā, jo mēs piecus gadus strādājām ar tevi e, kopā mūsu politiskās karjeras sākumā, un tagad ir pagājuši 35 gadi kopš mūsu pirmās tikšanās, un es atkal varu tev dot vārdu šeit no Eiropas parlamenta tribīnes. Lūdzu, Karmen. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Es jums pastāstīšu par kopsavilkumu debatēm, kas mums norisinājās trešajā darba grupa uh, šo, mm, šīs debates vadīja Busutila kungs un Davidsonis kundze, kas ir mm, Eiropas parlamenta deputāti, un es tiku izvēlēta par referenti. Mēs runājām par to, kādas izmaiņas notiks pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās un pēc Stokholmas programmas pieņemšanas. Mūsu darba grupā bija divi viedokļi, kuriem visi varēja pieslieties vairāk vai mazāk. Es jau nesaku, ka tas bija tā. Mm, Pilnīgi precīzi, bet, nu, varētu teikt, ka ir divas tādas iezīmes. Vieni, kas uzstāj uz to, ka ir nepieciešams stiprināt telpā visu, kas ir saistīts ar uh, drošību, vēl vairāk pastiprināt Maastrichtā nolemto. Bet otri atkal teica, ka šī drošības sistēmas pastiprināšana un tāda iestīvināšana varētu pārkāpt individu tiesības uz brīvību un privātumu. Uh, Jāsaka, ka debatas bija ārkārtīgi interesantas. O, uzstājās dažādi deputāti no nacionālajiem parlamentiem, gan no Spāņu, gan no Rumāņu, gan no Beļģijas parlamenta, no Polijas senāta, no Lielbritānijas lordu palātas, no Grieķijas, uh, Eh, parlamenta Eiropas eh, deputāti un eh, arī Čehijas Austrijas un Somijas deputāti. Pavisam kopā uzstājās vairāk nekā 20 runātāji. Un tika runāts par to, kā ieturēt līdzsvaru starp drošību un personīgo brīvību. Uh, kā arī par tiem uzlabojumiem, kas tomēr vēl būtu jāveic. Un uh, par to, kas tika uzsākts jau Tamperē un Hāgā. Un mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka Stokholmas programma, kāda tā ir tagad, tās pašreizējā redakcija ir pārāk plaša un ka būtu nepieciešams pārvērtēt visas politikas, kas mums nāk no iepriekšējiem etapiem, lai gan man ir arī jāsāka, kā no visu runātāju teiktā kļuva skaidrs, ka, ja tā varētu teikt, veridikts vai galējais slēdziens par šo Stokholmas programmu ir ļoti pozitīvs. Es domāju, ka um, jā, ir tādi pārstāvji, kas teica, ka šie uh, Stokholmas programmas priekšlikumi ir pārāk ambiciozi, tad es gribētu teikt, ka ja mēs nebūsim ambiciozi, tad mēs neko nepanāksim. Tur, kur ir runa par policijas sadarbību, par datu apmaiņu, par likumu pārkāpējiem, arī par pieeju un piekļuvi datiem un Lielbritānijas parlamenta pārstāvis pat runāja par tādu grotesku situāciju, kuru policija uzdod jautājumus angliski un domā, ka li, uh, likuma pārkāpējs viņiem angliski arī atbildēs, jo viņi īsti nezin, kā rīkoties tādā situācijā. Un par visām šīm tēmām mēs runājām vakardienas darba grupā. Visas uzstāšanās bija ārkārtīgi interesantas. Mans kopsavilkums būtu sekojošs. Cilvē, uh, tiesības tādas, kādas tās parādās pamatiesību hartā, ir ārkārtīgi svarīga. Nacionālo dalībvalstu parlamentu loma ir ļoti svarīga. Mums arī ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm, jācīnās pret homofobiju, antisemītismu, varmācību pret sievietēm un visu, kas iet pret šīm pamatiesībām. Uh, Mēs arī teicām, ka mēs vēlamies solidāru Eiropu, kurā notiek sadarbība patvērumu jautājumos. Mums būtu jānonāk pie kopīgas vienošanās šajos patvērumu jautājumos. Mums ir jāsadarbojās Eiropas līmenī cīnoties pret terorismu, un mums arī ir jācīnās pret um, bērnu un sieviešu seksuālo izmantošanu. Mums ir jācīnās pret jūras pirātismu. Mums ir jācīnās pret um, mm, bērnu pornogrāfiju. Un mums ir jācīnās arī pret uh, varmācību pret bērniem gan skolā, gan ģimenē. Un tas arī ir tas, uh, kopsavilkums, ko es varēju dot. Mūsu darba grupas darbs bija ļoti interesants. Un es ceru, ka drīz mums būs ne tikai Stokholmas programma, bet arī šīs programmas īstenošana dzīvē Spānijas prezidentūras laikā. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšēdētājs, paldies Ermosīnas kundzei un paldies mūsu referentiem par jūsu ziņojumiem, kas pavisam noteikti ir interesanti dokumenti, kas mums noderēs pārdomām par šeit, mm, šajā sanāksmē piedāvātajām tēmām. Tālāk darba kārtībā mums ir paredzēta Zviedrijas tieslietu ministres uzstāšanās, un tā ir Beatrice Āskas kundze. Askas kundze, man ir jāsaka, ka tad, kad es dodu vārdu pārstāvim no Zviedrijas parlamenta, es gribētu teikt, ka man ir personiska pieredze, un tā ir tāda, ka e, daudz gadu garumā Zviedrijas parlaments ir bijis lielisks piemērs, rādījis visiem Eiropā paraugu, kā strādāt, rādīja paraugu arī visiem tiem cilvēkiem, kas gribēja cīnīties par <clears throat> lielāku brīvību, uh, un eh, cilvēku cieņas ievērošana. Un eh, es sveicu jūsu valsti, jūsu prezidentūru, jo jūsu valsts ir nozīmīga mums visiem. Lūdzu. So, um, eh, Paldies, Martīnes kungs, par šiem ievadvārdiem. Martīnes kungs, dāmas un kungi, arī Zviedrijas parlamenta priekšsēdētā kungs. Es eh, gribētu iesākumā pateikties par aicinājumu piedalīties šajā kopīgajā parlamentārajā sēdē. Esmu gandrīta redzēt visus jūs šeit, un es vēl vairāk esmu gandarīta par to, ka šī sanāksme ir veltīta Stokholmas programmas iztirzāšanai. Lūk, šī Stokholmas programma <clears throat> tiks eh, uzsākta drīz, tā ir paredzēta vairākiem gadiem, tā turpina Hāgas programmu Un Stokholmas programma ir ļoti svarīgs instruments, ko ir izstrādājis mūsu prezidentūra. Mūsu galvenais, galvenais um, mērķis ir veidot Eiropu drošāku un vienlaicīgi arī cienīt cilvēku tiesības un brīvības. Mēs gribam cilvēku tiesību jautājumu ievīt uh, visos līmeņos. Mēs domājam arī par nākamo sadarbību šajā jomā. Šī nākamā sadarbība ir saistīta ar patiesām problēmām un to risinājumu. Sadarbības formās ir jānāk klajā ar konkrētiem pasākumiem, kas ir būtiski cilvēkiem to ikdienas dzīvē. Citādā gadījumā mēs nevarēsim pamatot, kāpēc ir nepieciešama Eiropas līmeņa sadarbība. Mēs nevarēsim to skaidrot mūsu vēlētājiem. E, pilsoņi gaida noteikts lietas no mums. Viņi cer, ka sadarbība Eiropas līmenī palīdzēs cīnīties pret pārobežu noziedzību cilvēki domā, ka mēs sniegsim arī drošību un tiesiskumu, garantējot brīvību, tomēr drošību nevarētu garantēt uz cilvēku tiesību un neievērošanas rēķina. Ir noteikti pasākumi, kas ir paredzēti drošības stiprināšanai, ir noteikti pasākumi, kas, kur uzdevums ir veicināt tiesisko paļāvību, bet ir arī cilvēku brīvības un pamatiesības, un visi šie aspekti iet roku rokā. Tālāk par pārobežu noziegumiem, narkotikas, cilvēku tirniecību. Tās visas ir reāls problēmas, diemžēl arī mūsu kontinentā. Es nezinu, vai skatījāties televīziju šorīt no rīta, tur BBC bija pārraidi no Anglijas par <clears throat> bērnu eksploatāciju. Desmitgadīgs bērnus ļaunprātīgi izmanto seksuālos nolūkos organizēto noziedznieku grupas, un tam ir briesmīgs seks. Un tāpēc ir saprotams, kāpēc pilsoņi grib, lai mēs konkrēti rīkojamies, lai mēs novēršam tādu veidu notikums. Arī e, savā valstī e, es varu teikt, ka mums ir līdzīgi incidenti un mēs vēršamies pret tiem. Tā ir viena noziedzības forma, bet ir arī jaunas, pavisam jaunas nozieguma formas, piemēram, ar interneta izmantošanu organizētā noziedzība gan Eiropā, gan e, citviet pasaulē neievēro nekādas nacionāla valstu robežas, un tāpēc mēs nevaram pieļaut mūsu nacionālo robežu veidošanu tādā veidā, ka šīs robežas kļūst par šķēršļiem mūsu programmu realizēšanai. Mums ir sadarbība pārobežu kontekstā. Šeit nav šķēršļi, tomēr ir jāpārbauda pilnīgi visi darba aspekti, lai mums būtu ļoti efektīvi tieslietu un iekšlietu eh, sadarbību. Un šeit Stokholmas programmā ir paredzēta noteikti pasākumi, mēs piedāvājam konkrēts risinājums, stiprinam policijas spēku sadarbību dalībvaru starpā. Mēs runājam par to, ka jāveicina informācijas apmaiņa, pieredzes apmaiņa, ir eh, jāmainās ar informāciju par eh, kādām metodēm, kas ir pierādījušas savu iedarbīgumu un palīdz risināt mūsu konkrētās problēmas. Ja ir kaut kādas zināšanas par to, kā labāk cīnīties pret kādu noziedzības veidu, tad eh, šī informācija ir jādara zinām visiem pārējiem. Oktobrī Zviedrijas prezidentūra tikās Hāgā ar Eiropolu pārstāvjiem. Mēs šai sanāksmē runājām par Eiropolu lomu. Un eh, dalībvalsts uzskata, ka Eiropols ir ļoti svarīgs instruments, tādā veidā var stiprināt pārobežu sadarbību policijas jomā. Un Europol varētu būt tagad tāds centrs policijas sadarbības ziņā, tomēr Europol loma ir jāskata arī plašāk, starptautiskā kontekstā. Svarīgs pārobežu sadarbības aspekts ir, kā jau es teicu, informācijas apmaiņa. Informācija ir jābūt mērtiecīgai. Mēs no Eiropas Savienības līmeņa eh, varam sniegt kādu standartizētu informāciju, mēs varam labāk pielāgot mūsu informācijas apmaiņas veidus tā, lai informācija, kas tiek iegūta šādā veidā, ir efektīva, tiek efektīvi izmantot. Un arī informācijai ir jāsaskan ar minimālajiem standartiem, proti datu aizsardzības ziņā un cilvēku personas datu aizsardzības ziņā lai netiek vākt nevajadzīga informācija, lai šī informācija par personu netiek labāta pārāk ilgi. Mums ir jārada drošu Eiropu, tā lai mēs varētu apkarot pārobežu e, noziedzību, bet arī personas datu integritāte ir jārespektē. Un vienlaicīgi jāveic abi šie pasākumi - gan personas aizsardzība, gan arī cīņa pret noziedzniekiem. Apusējās atzīšanas princips e, joprojām ir fundamentāls princips arī tiesiskajā sadarbībā. Un lai darbotos šīs apusējās atzīšanas princips, lai sadarbība līdz ar to darbotos gludi, ir nepieciešama apusēja uzticēšanās. Mums ir savstarpēji jātic mūsu dažādu valstu, tas ir tiesiskajām sistēmām. Tas ir jautājums par eh, valstu iestāžu apusējo uzticēšanos un jautājums arī par eh, cilvēku uzticību cilvēkiem ir jābūt apmierinātiem ar eh, tiem lēmumiem, ko tie saņem. Tas nozīmē, ka dalību valstu iestādēm ir savstarpēji jāpaļaujas vienai uz otru. Un eh, šīm dalībvalstu iestādēm ir arī jāspēj īstenot lēmums, kas ir pieņemts citā valstī. Nākotnē mēs runāsim par pasākumiem, kas vēl vairāk stiprinās apusējo uzticēšanos. Mēs zinām, ka dažkārt šai ziņā parādās kaut kādi jautājumi, Viens veids, kā stiprināt sadarbību, ir uzlabot zināšanas par mūsu tiesiskām sistēmām, tam ir izglītība, dažādas programmas. Ir arī Erasmus programma, kur ir iespējams mainīties arī speciālistu aprindās, teiksim, gan tiesneši, gan prokurori var uh, piedalīties apmaiņas programmās. Mēs varam harmonizēt kaut kādus nacionālos noteikumus mums ir jādomā par to, kā sniegt minimālās garantijas, lai būtu piekļuva tiesā, tā būtu iespējama un godīga. Un šeit ir vienkārši lietas. Mums ir jādomā par to, kā sniegt informāciju tajā valodā, kas cilvēkam ir saprotam. Lai cilvēks apsūdzētais saprot, kādas ir viņa tiesības eh, tiesiskajā procesā, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir aizdomās turmā persona vai arī cietušais, kas ir cietis no nozieguma Mēs kaut kur, kaut kādā līmenī padomē esam vienojušies par ceļa karti, un uh, tur tiks nokārtot šis procedūras jautājums attiecībā uz aizdomās turamajām personām un arī uh, cietušajiem. 2007. Nu, gadā mēs uh, piedalījāmies sārunās par šīm tēmām, un mums bija ļoti grūti panākt kādu vienošanos. Tagad mēs cenšamies nonākt pie konkrētiem termiņiem, pie konkrētiem instrumentiem, lai varētu sniegt kaut kādu pievienoto vērtību, kas būtu ar nozīmi mūsu iedzīvotājiem. Un par to ir arī runāts Stokholmas programmā. Eh, Stokholmas programmā ir paredzēts aizsargāt arī cietušos. Mēs zinām, ka mums ir pārvietošanās brīvība, cilvēki var iebraukt Eiropas Savienībā ar noteiktiem nosacījumiem un tad ceļot iekšēji, bet uh, šiem cilvēkiem, neatkarīgi no atrašanās valsts, ir jābūt pieejamiem no dažādiem aizsardzības līdzekļiem, kas e, pasargā no nevajadzīgas vajāšanas. Šeit ir attiecībā uz cietušajiem, ir jādomā par informāciju, par to, kā aizsargāt šo cilvēku intereses pirms tiesas process ir noticis. Jādomā par to, kā sniegt kompensāciju cietušajiem. Tāpēc padomē mēs esam vienojušies par stratēģiju, kur eh, ir paredzēts stiprināt eh, noziedzības upuru tiesības. Mēs gribam pacelt latiņu augstāk, mēs gribam palīdzēt cietušajiem. Un eh, Stokholmas programma šajā ziņā nosaka toni nākamajiem darbiem. Mēs aktīvi darbojamies arī sarunu jomā. Tikai pirms dažiem mēnešiem prezidentūra piedāvāja pirmo šīs programmas uzmetumu mēs konstatējām, ka ir plaša interese un arī atbalsts, tad mēs mūsu mājaslapā eh, ielikām šo šī dokumenta projektu. Tad komisija nāca klajā ar savu dokumentu. Pēc vasaras perioda komisija bija apkopojusi pārdomu periodu rezultāts. Mēs saglabājām savu virsrakstu nosaukumus, tāds kā tie bija pirmajā projektā, tad mēs papildinājām mūsu programmu ar ārējo attiecību sadaļu, jo ļoti daudz bija atzīmējuši, ka tieši ārējo sakaru dimensija kļūst aizvien nozīmīgāka mūsu darbā, un mēs sapratām, ka par šo jautājumu arī jādomā, prot, par ārējām attiecībām. Tālāk saikne eh, starp eh, iekšējām lietām un ārējām attiecībām arī ir ļoti svarīga, jo šeit mēs runājam par strateģisku instrumentu, kas ir nepieciešams. Un šeit ir jāpatur prātā, ka ārējai dimensijai ir jābūt attīstītai, labi pārdomātai. Mēs um, katru nedēļu diskutējam koreper formātā un arī novembra, decembra padomēs mēs um, runāsim par to. Un, un 20. 4. un 26. oktobrī notiks Eiropas parlamenta sanāksme un arī tur par to diskutēs. Visbeidzot par Lisabonas līgumu. Jaunais Lisabonas līgums uh, izraisīs daudzas izmaiņas, ir tīpaši tieslietu un iekšlietu jomā. Šeit būs jauns tiesiskais pamats, ko varēs izmantot Noteikti procesi tiks mainīti daudzās jomās. Mēs vēl vairāk gribētu sadarboties ar Eiropas parlamentu, un mēs uzskatām, ka nacionālajie parlamenti arī saņem jauns uzdevums, un šāda sadarbība būs produktīva, ņemot vērā, ka pilsoņi ļoti ieinteresēti šādā sadarbībā. Lielas paldies par uzmanību, un es gaidīšu jūsu jautājumus un labprāt atbildēšu uz jūsu komentāriem. Lielas paldies, ministrs Kunze! un es redzu, ka darba kārtībā mums ir paredzēts tagad dot vārdu mūsu draugam komisāram Žakam Paro. Eh, Barokungs, arī jums tiek dots vārds uz desmit minūtēm. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Beatrice Āsgas kundze. Uh, mūsu uh, ministre jums tikko pastāstīja par to, kas ir būtiskākais šajā programmā. Un es vēlētos tikai pasvīt, pasvītrot, un to es daru Vesterberga kunga klātbūtnē, to, kāda ir Zviedrijas prezidentūras loma. Mēs varam sagaidīt, kā uh, Stokholmas programma būs ļoti ambicioza. Es vēlētos pateikties mūsu referentiem, Lopes Agilara kungam, Afsan kungam un arī Ermosienes Bono kundzei. Šī Stokholmas programma tiek piedāvāta tajā brīdī, kad Lisabonas līgums tiek tik, stāsies spēkā. Es esmu pārliecināts par to, ka koplēmuma procedūra daudz uh, palīdzēs uh, nodrošināt un paplašināt šo tiesiskuma brīvību um, telpu. telpu. Kad es biju transporta komisārs, un arī tagad man ir bijusi iespēja pārliecināties par daudzām lietām, un es eh, ļoti priecājos par to, ka Eiropas parlaments beidzot pilntiesīgi varēs darboties šajā Eiropas celšanā, pēc kuras mēs tik ļoti ilgojamies. Kvalificētā vairākuma gadījumu piemērošana padomē arī noteikti mums palīdzēs uh, efektīvāk strādāt. Lisabonas līgums mums palīdzēs respektēt subsidiaritātes principu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tādēļ, ka runājot pār e, jautājumiem, kas ir tik delikāti, kā piemēram ģimeņu tiesības vai um, dažādi um, pārkāpumu kodeksi ir e, dažādi dažādās dalību valstīs. Es pateicos Nacionālo parlamentu pārstāvjiem par viņu ieguldījumu. Tā ir tiesa, ka atsakoties no trešā pīlāra, mēs varēsim Eh, kopienu tiesā pārbaudīt to, kā viss tiks īstenots dzīvē. Mēs esam pārgājuši uz jaunu institucionālu fāzi, kurai būtu jāļauj Eiropu un eh, šo tiesiskuma kopienu uh, būvēt daudz ātrāk un efektīvāk, un tieši pēc šīs kopienas ilgojas Eiropas Savienības iedzīvotāji. Norgā Beatrīse, vai tad nav tā, ka tieši pilsonis ir šīs Stokholmas programmas centrā? Teksts ir ļoti ambiciozs, bet tas ir arī ļoti līdzsvarots, un es ļoti priecājos, ka prezidentūras iesniegtais projekts ir tik tuvs uh, komisijas paziņojumam. Pagājušajā 21. oktobrī sākās debatas jau uh, Koreperā, un Tās turpināsies līdz 30. novembrim, kad tiksies tieslietu un iekšlietu pārstāvi. Un tas viss beigsies 12. decembra padomē. Es tagad vēlētos pavisam īsi jums atgādināt, pat ja varbūt man nāksies mazliet atkārtot to, ko teica Askas kundze, uh, Es vēlētos jums norādīt uz tiem punktiem, kas ir īpaši svarīgi un kuriem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Pirmām kārtām pilsonība, pilsoņi. Protams, ka Eiropas Savienības pilsonība neko neatņem nevienai nacionālajai pilsonībai, bet gan piešķir uh, tai e, papildus dimensijas, piemēram, pārvietošanās brīvību, un tā ir brīnišķīga brīvība. Tā arī garantē personīgās dzīves neaizskaramību, aizsargājot privātos datus, un e, te mums ir tiešām nepieciešams ieviest veselu tādu arhitektūrālu sistēmu, lai aizsargātu datus. tā arī garantē Eiropas demokrātiskumu un sevišķi te, tur ir runa arī par mm, datumu, kurā varētu notikt Eiropas parlamenta vēlēšanas vienmēr. Iespējams, ka tas varētu būt 9. mājas. Nu, lūk, tās ir tās uh, lietas, ar kuriem mūsu pilsoņi tiek bagātināti. Tās ir tās papildus tiesības, kas viņiem tiek dotas. Un tad nākamā lieta, kas ir te jāuzsver, tās ir tieslietas. Um, Paldies mm, tiem, kas uzstāja uz šo eksekvatoru nepieciešamību. Un mums ir arī nepieciešama uh, judikatūra, kas būtu Eiropas Savienības līmenī un arī ir jānotiek savstarpējai atzīšanai tieslietās, lai šī atzīšanas, lai šī e, pieņemšana un atzīšana notiktu, ir arī nepieciešama savstarpēja uzticēšanās un savstarpēja paļāvība, kā arī ir jāpanāk, lai visi Eiropas Savienības pilsoņi varētu cerēt uz taisnīgu tiesu, jebkurā no dalību valstīm. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībā. Nu, un trešā lieta, trešā as. Mums ir nepieciešama iekšējās drošības stratēģija. Šai stratēģijai ir jāpaliek Eh, diezgan globālai, un tā balstās uz trim politikām - policijas sadarbība, eh, tieslietu sadarbība un visbeidzot Uh, uzraudzība piekļuvēja Eiropas Savienībā, un tas nozīmē uzraudzīt ārējās robežas. Nu, un ceturtais punkts, par ko es vēlētos runāt, tā ir imigrācija, kur ir nepieciešama solidaritāte starp dalību valstīm un sadarbība ar trešajām valstīm. Te mums ir nepieciešama ilgtermiņa vīzija, un tas nozīmē, ka no vienas puses mums uh, ir jāregulē legālo imigrantu plūsma un jāpiešķir šiem legālajiem migrantiem kaut kāds status, kas būtu noteikts. Tāpat mums arī jāsaka nē nelegālajai imigrācijai, kas bieži vien arī ir saistīta ar noziedzību. Un tad mums arī ir, protams, jābūvē šī e, kopīgā patvēruma politika lai uh, iz, noteiktu kritērijus, pēc kuriem tiek piešķirts patvērums un arī piešķirtu šo patvērumu un to garantētu tiem, kas to pamatoti lūdz. Nu, tas būtu tāds kopsavilkums. Tāda ir Stokholmas programma, tad būs arī paredzēts darbības plāns, ko pieņems Spānijas prezidentūra. Mums ir būtiski tas, kā sākot no Lisabonas līguma pieņemšanas brīža, Eiropas parlamenta loma būs daudz lielāka un tā ļaus pilsoņu pārstāvjiem, kas jūs esat, darboties e, šajā darbnīcā, ja tā to varētu nosaukt, kur mēs strādājām pie kopienas tiesiskuma. Nu, tas ir tāds rezumē šīm divām dienām. Uh, Un mums ir jābūvē tāda Eiropa, kas ir pilsoņa Eiropa. Lūk, priekšsēdētāja kungs, paldies, ka jūs man devāt vārdā, bet tagad man liekas, dārgā ministras kundze, es domāju, ka mēs ar lielu uzmanību uzklausīsim uh, uzstāšanos un arī varbūt atbildēsim uz jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Barokungs. es um, nevaru nekādā ziņā noklusēt to, ka jau daudzus gadus jūs vienmēr esat bijis parlamenta draugs. Un uh, tas man noteikti šodien ir jāsaka. Tagad es uh, priekšsēdētāja pilnvaras nodošu Vesterberga kungām. Un uh, man bija liels prieks šodien līdz šim brīdim vadīt sanāksmi, bet tagad jums Vesterberga kungs lūdzu vārds. Paldies, un vispirms es gribētu jums atgādināt, ka jūs varat runāt tikai tad, ja esat iesnieguši rakstisku pieteikumu, aizpildot attiecīgo anketu. Tie, kuri debašu laikā vēlas iesniegt rakstiski jautājumu, lūdzu norādīt, kam šis jautājums ir domāts. Uh, Um, vai no nu, um, ministrei Askas kundzei vai komisāram Barokungam. Un tad debašu beigās viņi īsi atbildēs uz iesniegtajiem jautājumiem. Pēc tam gribētu jums atgādināt, ka runāšanai atvēlētais laiks katram cilvēkam ir tikai trīs minūtes, un tas ir maz. Tad sāksim debatas un sāksim ar N. Davidu no Francijas senāta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Runājot par Stokholmas programmas mērķiem, šeit ir paredzēts būvēt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu Eiropā. Un drošības aspekts ir jau vairākas reizes šeit pasvītrots, tad, kad mēs Ehm, būvēsim jauno Eiropu, tā, tā jābūt Eiropai, kas māk sevi aizstāvēt. Tāpēc ir no vienas puses jādomā par neatkarīgumu, no otras puses par drošības garantēšanu. Tāpēc e, Eiropas Savienībai nākamajā Stokholmas programmā ir jāatrod līdzsvars starp atsevišķi individa brīvībām un drošības aspektiem. Šeit ir arī cilvēktiesību e, harta un arī Eiropas padomas e, dokumenti. Ir nepieciešams nodrošināt personas datu aizsardzību, viss iestrādātais šeit ir jāsaglabā un ir jādara viss ļoti caurskatāmā formā un e, ir jābūt tā, lai Stokholmas programma palīdzētu mums īstenot e, iepriekš minētās idejas. Cilvēktiesība aizsardzība ir ļoti svarīgs pasākums, tas ir jādara solidāri, arī jā, jāparedz sadarbības iespēja, e, jāliek uzsvērts uz mūsu mērķiem. Tāpēc eh, uzskata, ka ir jāstiprina Frontex sistēma, jāveidot dažādas sistēmas, kas palīdz ātri mainīties ar, ar informāciju, arī zilās karts jautājums, arī migrācijas sakārtošana Eh, lai visi cilvēki, eh, tie, kas ierodas pie mums dēļ bada, dēļ kara, eh, kas ierodas pie mums pie vidusjūras krastiem, tie, lai saņem attiecīgu mm, pareizi procedūras, lai viņi nebūtu tikai kā krimināli elementi, kā noziedznieki, ka ir jāņem vērā atsevišķi mm, aspekti, kas paredz šos cilvēkus arī aizsargāt. Tāpēc jāsakārto ir imigrācijas jautājumi. Agilār kungs eh, arī strādāja mūsu darba grupā, un viņš mums šodien atgādināja, ka Eiropā tiek veidota jauna eh, bāze eh, šai jomā, un ne cilvēki individuālās tiesības, ne brīvības nekur nepazudīs, un Barokungs teica arī vēl pirms īsa brīža, ka mums jāveido kopsaucē šai ziņā, mums ir jāņem vērā arī tā bagātība, ko mums nes e, imigrācijas e, aprindas, mēs nedrīkstam e, aizmirst arī pozitīvo, kas izriet no migrācijas, no otras puses mēs nedrīkstam arī piekāpties un nodod mūsu pamat idejas, ņemot vērā kaut kādus etiskos aspektus. Un tāpēc um, Stokholmas programmā mums ir mērķis veidot Eiropu kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Un tā ir Eiropa, kurai mēs ticam. Šeit ir droši, vienlīdzība, brālība, sadarbība, solidaritāte. Uh, uh, tās ir tās vērtības, kuras mēs pieņemam un atbalstam Stokholmas programmā. Lielas paldies! Labi, un tagad es došu vārdu Maritati kungam no Itālijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man vēlreiz plenāru sēdē atkārtot to, ko es teicu pirmajā darba grupā vakar. Un tas ir, ka es tiešām ceru, ka tas, ko mēs šeit eh, sagatavojam, vai, mm, teiksim, šis dokuments, kas, teiksim, tiks sagatavots mūsu sesijas beigās, lai tas neiegultu kaut kur uh, plauktos, neapklātos ar putekļu kārtu, lai mēs patiešām uh, Eh, realizētu to, ko esam iecerējuši, lai panāktu reālu sadarbību, simbiozi ar nacionālajiem parlamentiem. Viens no jautājumiem, kas man visvairāk uztrauc, ir imigrācijas jautājums. Tas ir ļoti aktuāls, tajā pat laikā ļoti sensitīvs jautājums, kas ir jārisina. Un Nav pieļaujams, eh, ka civilizēta eh, tā Eiropa vienkārši ignorē tos cilvēkus, kuri bēg no bāda vai nāves tajā pat laikā mēs nevaram uh, vienkārši atvērt savas durvis pilnīgi visiem. Kad es saku kontrolēt vai pārvaldīt imigrāciju, Tas nozīmē, ka mums ir jāslēdz savstarpēji līgumi ar tām valstīm, no kurām nāk šie imigranti. Tāpat ir nepieciešams apmācīt attiecīgās amatpersonas, kas eh, sastopas ar šiem imigrantiem, eh, lai eh, viņi mazāk, tiesim, izjust, izjust mazāk traumējušo triecienu saskaroties ar civilizāciju, kas varbūt būtiski atšķirs no tās, no kuras viņi nāk. Mums vajadzētu kalpot par šo pamatiesību ieviešanas garantiem. Un mums vajadzētu raudzīties, lai tie cilvēki, kuri tiek repatriēti, lai mēs viņus sagatavotu šai repatriācijai, tai ir jābūt patiešām atbalstītai repatriācijai. Un mums vajadzētu arī padomāt par eventuālajām represijām, kā tas varētu ietekmēt uh, tiesību sistēmu kopumā. Jo represīvie pasākumi nav uh, vienīgais iespējamais risinājums. Mēs jau redzam, ka tagad Itālijā tiesā ir iesniegts ļoti daudzas prasības. Cilvēki cilvēki uh, uzskata, ka pret viņiem izturs kā pret kriminālu noziedzniekiem. Tas tikai sarežģīja situāciju, un tas, uh, kā es teicu, noved pie cilvēku pamatiesību pārkāpumiem. Tātad šī palīdzība repatriācijai atbalsts tām valstīm, no kurām nāk lielākā daļa imigrantu, uh, nodrošinās mums pašiem savu tādu pašcieņu. Paldies, un tagad došu vārdu Busutil kungam no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man vispirms pievienoties eh, viceprezidentam Martīnes kungam eh, pateicības vārdos komisāram Baro par viņa izcilo darbu šajā jomā, kā arī par to, ka viņam bija drosme um, konkrētus pasākumus piedāvāt attiecībā uz sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanā. Es redzu iekšējo tirgu kā vienu no Eiropas Savienības uh, svarīgākajiem panākumiem, un ļoti iespējams, ka tuvākajā laikā atbilstošas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas radīšana būs nākamais lielais Eiropas projekts. Un ja mēs paraugamies uh, uz to tieši šādā aspektā mēs saprotam, e, cik e, sarežģīts uzdevums ir mūsu priekšā. No otras puses, Lisabonas līgums, kas stāsies pilnā spēkā tuvākajā laikā, dos mums nepieciešamos instrumentus šī mērķa sasniegšanai, jo izmantojot kvalificētā vairākuma balsojumu padomē un koplēmumu procedūru iesaistot Eiropas parlamentu, mēs liksim Eiropas institūcijām kļūt konstruktīvākām. Tā kā mēs ar nepacietību gaidām Lisabonas līguma stāšanos pilnā spēkā, lai mēs varētu turpināt realizēt konkrēts pasākums vienotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanā. Um, Eiropas Tautas partija grupa šajā parlamentā saprot, ka ir atšķirīgas politiskās prioritātes un problēmas ne tikai starp politiskajām grupām šī parlamentā, bet arī starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mēs to saprotam, bet atbilde šajā situācijā, protams, nav bezdarbība, bet smagāks darbs kompromisa sasniegšanai. Dažiem no mums cīņa pret terorismu ir galvenā prioritāte, kamēr citiem uzsvars uz pilsoniskajām tiesībām un brīvībām ir svarīgāk. Vieniem no mums ir svarīgi cīnīties pret nelegālo imigrāciju, kamēr citi uzskata, ka uh, lielāku uzmanību jāpievērš imigrantu tiesību nodrošināšanai un kur atrast šo pareizo līdzsvaru un cik tālu mēs varam iet. Tikai pirms dažām dienām Eiropas cilvēktiesību tiesa nāca klajā ļoti pretrunīgu nolēmumu, lietā par krucifiksa izvietošanu Itālijas skolās. Es domāju, mēs visi esam viensprātis, ka šie jautājumi ir ļoti pretrunīgi un neviennozīmīgi un ir ļoti uh, viegli iekrist no viena grāvja otrā. Svarīgākais ir atrast līdzsvaru, un mēs esam gatavi šī līdzsvara atrašanai, vai mums ir pietiekam daudz drosmes. Ko darīt tālāk? Nākamajās eh, nedēļās mēs uzklausīsim eh, komisāru amatkandidātus, un mums ir ļoti interesanti dzirdēt, kā šie jaunie pienākumi, ko līdz šim eh, pildīja tikai viens cilvēks, tieslietu jomā eh, tiks dalīts ar diviem cilvēkiem, jo Barokungs jau teica, būs viens komisārs atbildīgs par cilvēku tiesībām un tiesiskumu, un cits cilvēks par iekšlietām un imigrāciju. Tā kā es domāju, ka mēs gribēsim dzirdēt no šiem komisāru amatkandidātiem, ko viņi ir iecerējuši darīt un kā viņi redz iespēju atrast kompromisu vai šo līdzsvaru. Tālāk Stokholmas programmas pieņemšana un attiecīgā rīcības plāna apstiprināšana, bet noslēgumā gribētu teikt, ka šo pasākumu realizēšana un ieviešana būs pats svarīgākais. Pārāk ilgi mēs esam skaisti runājuši, gatavojuši daudz dokumentus, bet tagad mēs gaidām konkrētu rīcību. Un ja mēs tiešām gribam izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, tad īstenošana būs galvenais uh, priekšnosacījums. Tagad došu vārdu Grūliškungam no Čehijas parlamenta. Vážené předsednictvo, milé kolegyně, eh, kolegové. Dargie priekšsēdētāji, dargo, eh, kolēģi, jautājumi, ar kuriem mēs šodien saskaramies, Mums uh, uh, ir jāuzdod arī komisāra kungam. Čehijas parlaments runāja par Stokholmas programmās pamatdomām, un mēs nonācām pie rezolūcijas, kurā mēs izsakām savu viedokli par Hāgas programmas piemērošanu un tāpat arī par to, kā mēs vērtējam pašreiz esošos instrumentus. Mēs uzskatām, ka mūsu viedoklis joprojām ir vērā ņemams. Es vēlētos piesaistīt jūsu uzmanību divām lietām, kurus Čehijas senāts uzskata par ārkārtīgi būtiskām. Senāts uzskata, ka nav vēlams pastiprināt Frontex darbību tik tālu, ka rod, lai radītu Eiropas Savienības robežsardzi. Mums liekas, ka Frontex pašreizējā loma jau pilnībā atbilst Eiropas Savienības vajadzībām. Robežsardzē joprojām jāpaliek uh, nacionālo valstu pārziņā. Nu, un tad vēl man ir jārunā par imigrāciju. Tad, kad mēs runājam par nelegālo imigrāciju, tad ir ārkārtīgi svarīgi atrast veidus, kā samazināt šo nelegālo imigrāciju, kā to novērst. Un, mm, ja mēs runājam par legālo imigrāciju, tad te ir jāņem vērā arī to, cik atšķirīga ir situācija dažādu dalību valstu darba tirgos un ar nosacījumiem, kā šajos darba tirgos piekļūt. Un mēs ļoti baidāmies no tā, ka mm, varētu ļaunprātīgi izmantot šīs uh, sociālās sistēmas dažās dalību valstīs. Paldies! Lūdzu, Benistī kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Francijas delegācija ārkārtīgi priecājās par to, ka mēs šo sanāksmi cenšamies padarīt pēc iespējas eiropeiskāku, un tad ir jārunā par Stokholmas programmu. Francijas delegācija bez šaubām uzticās Žakam Baro kungam, kuru mēs ļoti labi pazīstam. Un mēs arī priecājamies, ka tiek stiprināta gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu vara. Tā tiek palielināta Lisabonas līgumam stājoties spēkā. Vislabākais veids, kā cīnīties pret noziedzību un arī organizēto noziedzību, ir aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus un aizsargāt mēs viņus varam sadarbojoties starp dalību valstīm Schengenas zonā. 2001. gada 11. septembra terorakti mums ir parādījuši, kā terorisms ir aktuāls draudz un kā mums arī starp dažādo mm, valstu, dalību valstu policijām ir nepieciešams diezgan ātri apmainīties ar datiem, un tas Eiropas Savienībā ir jādara ātri un regulāri. Neviens nesapratīs to, kā tas var būt, ja ir sadarbība starp Eiropas Savienību un ASV šajā policijas Uh, jautājumā un informācijas apmaiņas jautājumā, bet nav tādas pašas vienošanās Eiropas Savienības dalībvalstu starpā. Ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības dalībvalstis uzlabo informācijas apmaiņu, sevišķi, kas attiecās uz pārrobežu jautājumiem, kā arī automatizē uh, specifiskas pieejas, piemēram, kas attiecās uz DNS un pirkstu nospiedumiem. Mums ir ļoti svarīgi šie DNS dati, jo tie bieži vien ir izšķiroši. Barokungs, vai jūs domājat, kā ar Stokholmas programmas palīdzību mēs tiešām nonāksim pie sadarbības policijas līmenī un cienīgā veidā aizstāvēsim Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Paldies, un tagad es došu vārdu Andriju mm, Bronskungam no Eiropas parlamenta. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos sākt ar to, ka es uh, pateikšos Zviedrijas eh, prezidentūrai par to, ka mums tiek dota šī lieliskā iespēja spērt soļus uz priekšu šajā tiesiskuma, brīvību un drošības telpā Eiropā. Es vēlētos norādīt kolēģiem, ka. Ejot pa šo ceļu, mēs esam piedzīvojuši daudz sakāves, un to mums vajadzētu uh, paturēt prātā. Atcerēsimies, ka pirms pāris gadiem, kad Eiropa padome uh, Mm, vēlējās radīt uh, ietvaru komisiju, kas palīdzētu strādāt tieši šajā uh, pie sadarbības tieslietās, tad pēc trim gadiem šī komisija pārtrauca strādāt, jo tā bija pilnīga sakāve. Līdz ar to mēs, kas esam šeit sapulcējušies gan no komisijas, gan no padomes, gan parlamenta deputāti, mums uh, vajadzētu, manuprāt, sakot četriem padomiem, kurus es vēlētos izteikt. Vispirmām kārtām ir ļoti svarīgi, lai padome un komisija stingri turās pie iniciatīvas principa. Ja nav likumdošanas iniciatīvas, tad īstenībā nekā vairs nav. Uh, Tāpēc es iesaku padomai un komisijai iesniegt parlamentā daudz un dažādus uh, noteikumus un normas, kā harmonizēt mūsu dažādās sistēmas. Otrām kārtām, kā jau to teica Askas kundze, ir nepieciešama savstarpēja uzticēšanās. Mēs jau varam izgudrot visādas normas, bet eh, ir nepieciešama savstarpēja uzticēšanās, lai varētu notikt šī sadarbība policijā, tieslietās, starp dažādām laboratorijām. Mums ir tūkstošiem dažādu tehnisku sistēmu. Ja mēs viens otram neusticamies, ja vācieši neusticās grieķiem, eh, ja Latvijas eh, laboratorija neusticēsies Spānijas tieslietu sistēmai, nu tad nekas nesanāks. Un trešais princips, kas mums ir jāievēro, ir līdzsvars. Un jāievēro līdzsvars starp drošību un brīvību. Te jau mēs nevaram tā teikt, ka komisija atbild par drošību un parlaments par brīvību. Nē, mums tas ir jāuzskata kopumā. Uh, Mēs parlamentārieši neesam vienīgie, kas garantē pamatiesību ievērošanu. Un visbeidzot, es vēlētos teikt jau to, ko es teicu vakar. Mēs nevarēsim tikt uz priekšu, ja mēs katrs turēsimies pie sava un nekur negribēsim piekāpties. Ja eh, nacionālajie parlamenti teiks, pie mums ir tā un mēs neko nemainīsim, nu tā neko panākt nevar. Eiropa ir būvēta tikai uz piekāpšanos. Ir jāpieņem, ka ir tāds Eiropas parlaments, kas ir likumdevējs visiem, un tā ir as, ap kuru viss griežās, visi tehniskie un procesuālie jautājumi griežas ap šo. Mums ir nepieciešams būt uh, devīgiem un dāsniem. Tāpēc, dāmas un, kun, uh, eh, dāmas un kungi, uz to es vēlētos īpaši uzstāt. Paldies! Give... Paldies! Un tagad es došu vārdu Giteres kungām no Spānijas parlamenta. Paldies, priekšsādātā! Vispirmām kārtām es vēlētos. Uh, pateikties Askas kundzei un arī Baro kungam par šo impulsu, ko viņi mums ir devuši, un par uh, tos Stokholmas programmas pozitīvo pusi mums nemaz nav jārunā, tā jau ir skaidra. Es vēlētos tikai pieminēt riskus. Pirmām kārtām, pirmais risks ir, ka Eiropas Savienība uzņems vairāk nekā tā spēj padarīt un ka mēs uzņemamies eh, pilsoņu priekšā garantizēt viņiem drošību, bet beigās nespējam to izdarīt. Jo um, Eiropas Savienībai ir jānosaka kaut kādi kopīgi noteikumi, kaut kāda kopīga telpa, ir jādod instrumenti, bet tie, kas būs. Uh, galvenie šajā darbības jomā, mm, tas joprojām būs dalību valstis. tad mums vēl ir jāuzticās demokrātijai, jo Eiropas Savienībā ir tāda tendence, tik līdz ir kaut kāda problēma, uzreiz radīt aģentūru, kas ar to nodarbojās. Es vēlētos uzstāt uz to, ka mm, mēs neatbalstām Eiropas policijas nodibināšanu. Tas, ko mēs vēlamies, ir sadarbība starp nacionālām policijas sistēmām. Uh, jo citādi mēs vienkārši ļausimies iekrist fantāzijā, kā mēs te tagad uzkonstruēsim, uzbūvēsim drošu Eiropu, visapkārt pasauli būs nedroša, bet mēs te tādā burbulī droši dzīvosim. Nevar būt iekšējās drošības bez ārējās drošības. Ja mēs runājam par terorismu, tad terorisms jau nav tikai mūsu pilsētās, terorisms ir arī Afganistānā. Un tad, kad mēs runājam par narkotiku kontrabandu, tad kontrabanda jau nav tikai šeit Eiropā, bet arī Kolumbijā. Un ir arī daudz citas svarīgas narkotiku kontrabandas grupas citur pasaulē. Mums ir jāskatās globāli uz šiem drošības jautājumiem. Paldies! Un tagad es došu vārdu Sasī Eh, kungam no Somijas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi! Es gribētu apsveikt Zviedriju par to, ka tā ir sagatavojusi šo Stokholmas programmu kas sasaucas ar Tāmperes un Hāgas programmām. Tas noteikti palīdzēs Eiropas Savienībai spērt soli progresa virzienā. Bez tam es gribētu norādīt, ka eh, tiesiskumu var nodrošināt reāli rīkojoties. Es domāju, mēs daudz ko varam mācīties, salīdzinot dažādās Eiropas Savienības dalībvalstis ar ASV, piemēram, jo arī tur ir atsevišķi štati. Ja runājam par augstāko tiesu, tad parasti m, mm, spriedumi ir ļoti tādi filozofiski, un tie veido vērtību jau paši par sevi. Ja mēs gribam nodrošināt uh, fundamentālo tiesību ievērošanu, tad mums šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, ko mēs saprotam ar fundamentālajām tiesībām. Mums vajadzētu atcerēties, ka demokrātija, piemēram, Krievijā neizskatās tādu, kādu mēs to gribētu redzēt. Un atsevišķas tiesiskie jēdzieni un koncepcijas uh, dažādās valstīs tiek izprast savādāk. Protams, galvenais mērķis ir uh, aizsargāt šīs fundamentālās tiesības, bet tajā pat laikā ir valstis, kurās augstākās tiesas uh, sagatavo augstas kvalitātes nolēmumus, un es domāju, ka mēs varētu raudzīties uz šādu standartu un censties to nodrošināt visā Eiropā. Tālāk jautājums par cilvēku tiesību tiesu. Mm, tā gatavo ļoti svarīgus nolēmumus un spriedumus. Es gribētu teikt, ka visās valstīs un, un visos parlamentos būtu jāpievērš uzmanība šiem cilvēktiesību tiesas nolēmumiem, un tie būtu jāņem vērā savā darbā. Jāatgādina, ka Eiropas cilvēktiesību tiesā ir arī resursi, ko mēs varētu izmantot. Tieši tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Savienībai uh, kā vienotam veselumam vajadzētu pievienoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un varbūt šeit būtu vietā atgādināt, ka cilvēktiesību un fundamentālo tiesību ievērošanas uzraudzība Eiropas Savienībā darbojas labi. Noslēgumā priekšsēdētāja vēl pēdējā atziņa. Caurskatāmība Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments un citas institūcijas darbotos caurskatāmi un šo principu ievērotu nepārtraukti. Paldies, un tagad es došu vārdu beidzot Andrew Bronskungam. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs daudz runājam par pilsoņu Eiropu, par demokrātijas veicināšanu. Es gandrīz tam varētu piekrist, bet es gribētu redzēt brīvu, suverēnu un neatkarīgu nacionālo valstu pilsoņu Eiropu. Es negribu redzēt Eiropas supervalsti. Bez tām, lai veicinātu demokrātiju, es gribētu redzēt, lai referendumi tiktu rīkot attiecībā uz jebkuriem šīs supervalsts plāniem. Bez tām mēs daudz runājam par demokrātiju un brīvību, bet runas ir lētas. Ļoti bieži mēs eh, redzam, ka ir milzīga atšķirība starp to, ko mēs um, runājam un ko mēs darām. Piemēram, Beļģijā pirms dažiem gadiem valsts veids pasākums, lai, aizsli, uh, eh, lai slēgtu vienu no lielākajām politiskajām partijām. Ungārijā valsts amatpersonas fiziski uzbruk opozīcijas partiju pārstāvjiem, arestē tos un tur ieslodzījumā tiek ierobežotas um, miermīlīgās protesta akcijas gandrīz visās Eiropas valstīs un tiek ierobežoti arī ķecerīgi uh, viedokļi. Es domāju, ka mums ir jārīkojas, nevis tikai jārunā. Paldies! Paldies Bronskungam. Tagad es došu vārdu Sisī kundzei no Grieķijas parlamenta lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Grieķijas parlamenta vārdā es gribētu pateikties Askas kundzei un komisāram Baro, kā arī visiem, kas ir piedalījušies šīs apvienotās parlamentārās sesijas sagatavošanā un darbā. Kas attiecās uz Stokholmas programmu, tās mērķis ir nodrošināt šo pievienoto vērtību Eh, respektējot subsidiaritātes eh, principu jautājumos, kas saistīti ar tiesiskumu un drošību ikvienam Eiropas pilsonim. Es gribētu vērsties pie jums, Baro kungs. Es gribētu vispirms jūs apsveikt un jūs personā arī Eiropas komisiju apsveikt par dokumentu, ko esat sagatavojuši. Uh, balstoties uz Stokholmas programmu. Šis dokuments, ko es pieminēju, man šķiet atspogļo reālo situāciju un tajā ir ietverti priekšlikumi, konkrēti priekšlikumi brīvības, drošības un tiesiskuma kopīgās telpas izveidošanai. Grieķijas parlamenta viedoklis runā par rīcību politiku saistībā ar personas datu aizsardzību, tajā pat laikā nodrošinot personu drošību, uh, kā arī to, kas saistīts ar imigrācijas un patvērumu jautājumu risināšanu. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi Eiropai, bet mums ir jādomā par kopīgām normām šīs jomās. Man lielākā un galvenā problēma ir imigrācijas jautājums, tādēļ mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešama vispārīga, kopīga Eiropas pieeja šī jautājuma risināšanai uzņemšanā. Un mums arī ir jāveido, eh, kādas bēgļu uzņemšanas sistēmas ir izveidots Eiropā. Protams, ir atsevišķas eh, drošības problēmas atsevišķās dalībvalstīs, bet mums ir īpaši jādomā par tām valstīm, eh, kuras vienlaicīgi ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Kādus pasākumus komisija ir iecerējusi, lai mēs varētu uzlabot apstākļus, kuros mēs turām šos imigrantus, jo mēs jūtamies ļoti nērt, kad mēs runājam par cietumiem Eiropā, kad runājam par tiesiskumu un drošību, tajā pat laikā negarantējot pamattiesības imigrantiem. Man šķiet drīzāk tā ir tāda utopija, jo realitāte ļoti atšķirs no tā, par ko mēs šeit runājam. Mums ir jāveido uh, Mm, tādu pamatīgāku e, infrastruktūru, ja mēs gribam nodrošināt tiesiskumu un attīstību. Paldies! Paldies, Sīkundzei, un tagad es došu vārdu Zbigņevan Sišanu kungam no Polijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs runājam par Eiropu kā par vienoto brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Mūsu debatēs mēs skārām ļoti svarīgu tēmu, kas saistīta ar nelegālo imigrāciju. Es gribētu paust savas bažas, par kurām, starp citu, runāja arī iepriekšējie kolēģi. Es gribētu teikt, ka mums jau ir zināma pieredze šī jautājumā. Ar mēs, es domāju, cilvēks no centrālās un austrum Eiropas un Polijas konkrēti. Mums ir zināma pieredze situācijā, kad Eiropa mākslīgi tika sadalīta ar dzels priekškaru, nošķirot austriet, uh, Eiropas uh, austrums no rietumiem. Un mans valsts pilsoņiem ir pieredze dzīvojot šādā sadalītā telpā. Tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, meklējot tiesiskus risinājumus. Tie priekšlikumi, kas šeit tiek piedāvāti, uh, Es ļoti ceru, ka tie neizveidos jaunu mūri, kas sadalīs Eiropu tajos cilvēkos, kuri ir laimīgi, kuru tiesības tiek respektētas un cienītas, un tiem cilvēkiem, uh, kuri bieži tiek necienīti un nespēja dzīvot telpā, kur tiktu cienīts un respektēts viņu brīvības un tiesiskums. Šajā situācijā mums ir jāraugās arī uz eh, cilvēku tiesību tiesas spriedumiem mēs bieži citējam cilvēktiesību konvencijas astoto pāntu, kas bieži kalpo par tiesisko pamatu uh, imigrācijas jautājumos. Un ļoti bieži cilvēktiesību tiesa ir pateikusi, ka imigranta piespiedu izraidīšana no valsts rada traģiskas konsekvences ne tikai šai personai, bet visai ģimenei un tādējādi tiek klai pārkāpts cilvēktiesību konvencijas 8. pāns. Es uzskatu, ka runājot par pilsoniskajām brīvībām, mums ir jāatcerās par atšķirībām, kādas pastāv starp cilvēktiesību tiesas spriedumiem un uh, Eiropas kopientiesas spriedumiem Luksemburgā, it īpaši attiecībā uz šo astoto pantu un tā traktēšanu. Piemēram, situācija, kad cilvēku personiskās sarunas tiek e, noklausītas bez atbilstošā tiesas sprieduma. Piemēram, e, Vācijā ir bijuši gadījumi, kad man šķiet, ja e, jūs piemēram, gribat ieiet advokātu biroja telpās, bet jums nav atbilstošās prokurora atļaujas, tad tas tiek uzskatīts par 8. pantu pārkāpumu. Es domāju, ka mums vajadzētu tieši šīs lietas atcerēties, kad pieņemām līdzīgus lēmumus. Paldies, tagad došu vārdu Krasa Bilatkundzei no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl runātāja mikrofons nav ieslēgts. Sorry. Uh, I would like... Dāmas un kungi, es gribētu pievienoties maniem kolēģiem un apsveikt un pateikties Zviedrijas prezidentūrai par Stokholmas programmu, ko mēs arī, protams, atbalstām. Es gribētu īpaši uzsvērt eh, Beatrises Askas kundzes personisko līdzdalību, eh, veidojot Eiropu, kurā pilsonis ir visa centrā. Un mēs nekādā gadījumā negribētu Eiropu veidot kā cietoksni. Priekšsēdētāji, es gribētu runāt par attieksmi. Man šķiet, ka Lisabonas līgums mums uzliek milzīgu pienākumu šajā koplēmumu pieņemšanas procedūrā. Mums tad ir jābūt daudz konstruktīvākiem, lai mēs būtu atbildīgi koplēmumu pieņēmēji. Man šķiet, ka mums tagad Eiropas parlamentā vajadzētu padomāt par to, ka mums vajadzētu uzstāties pret likumdošanas aktiem, kas mums ir nepieņēmami. Un ļoti bieži mēs eh, likumdošanas aktus vienkārši uh, apstiprinām, dodam tiem zaļo gaismu tādēļ, ka ir pienācis kaut kāds datums, piemēram, 1. decembris. Uh, Bez tā mums vajadzētu pastiprināt savu sadarbību ar mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. Un Man ļoti patika jūsu e, ideja e, vakar, ko jūs paudāt par aktīvāku darbu Kozak e, formācijā. Es uzskatu, ka ir iespējams apvienot cieņu pret eh, mūsu pamatvērtībām, cieņu pret personu, tās eh, personiskām brīvībām, tajā pat laikā nodrošināt drošību Eiropā, un es domāju, ka mēs atradīsim vairāk pragmātisku risinājumu. Tā kā es esmu uzņēmēji, es gribētu atbalstīt to, ko mans kolēģis Busutīkungs nu pat teica. Stokholmas programma ir komplicēta, sarežģīta, bet sāksim ar praktiskiem pasākumiem šīs programmas īstenošanā. Jo jā, mēs daudz runājam, ir daudz skaistu ideju, bet mums ir jādara kaut kas, lai mēs varētu parādīt, ko mēs konkrēti esam sasnieguši. Paldies, un tagad es došu vārdu Bild mm, kungam no apvienotās karalistes. Priekšsēdētāja kungs, ir dažas problēmas, par kurām es gribētu runāt. Eiropas cilvēktiesību konvenciju pieminēja divi runātāji no Polijas un no Somijas. Un ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka es piekrītu viņiem tajā, ka Eiropas Savienības pievienošanās šai konvencijai sen jau ir nokavēta, to jau vajadzēja izdarīt sen. Bet es gribētu runāt arī par atšķirīgo jurisprudenci starp konvenciju un uh, pamatbrīvību hartu un eh, cilvēki bieži meklē um, tiesu tajās valstīs, eh, kur pēc viņu domām viņi saņems sev vēlamo rezultātu. Un tad, kad cilvēki izvēlas griezties vai Strasbūrs vai Luksemburgas tiesā, kas notiks tad, kad dalībvalstu tiesa interpretēs abus šos dokumentus atšķirīgi un nonāks pie atšķirīgiem secinājumiem? Uh, balstoties uz diviem atšķirīgiem dokumentiem, tā kā mums ir jāmeklē atbildes uz šiem jautājumiem. Otrā lieta, ko es gribēju pieminēt, ir Eiropas arestu orders. Es atbalstu to. Pilsoņi mm, grib redzēt, ka noziedznieks saņem pelnīto sodu, bet šis arestu orderis kļūs nepopulārs, ja mēs neusticēsimies um, tiesu procesiem. Uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un ja cilvēki tiek arestēti un ieslodzīti par pārkāpumiem, par kuriem viņiem netiktu atņemta brīvība uh, saskaņā ar viņu izcelsmes valsts jurisdikciju, tad tas noteikti Eiropas arestu ordeni nepadarīs populāri. Es domāju, mums ir jādara viss, lai šis Eiropas arestu orderis uh, eh, saņemtu visplašāko atbalstu no visu Eiropas Savienības dalībvalstu un to iedzīvotāju puses. Mums ir nepieciešama tiešām taisnīga tiesu sistēma un Eiropas aresta ordera pasākumiem vienmēr ir jābūt samērīgiem. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu Kuesta Martīnes kungam no Spānijas parlamenta. Tas paldies priekšsādātāji! Es vispirmām kārtām vēlētos eh, pateikties eh, Zviedrijas tieslietu ministrei par lielisko darbu, ko ir paveikusi Zviedrijas prezidentūra vispār, un arī uh, pateikties eh, komisāram Baro par brīnišķīgo darbu, ko ir paveikusi arī komisija šajā ziņā. Abiem tekstiem ir lieliska nākotne, un es to vēlētos īpaši uzsvērt eh, šodien no rīta. Tad es vēl vēlētos pateikties arī darba grupu referentiem. Mums tika doti pavisam skaidri instrumenti m, mm, tādā jomā, kur ir nepieciešamas pavisam konkrētas lietas. Vispirmām kārtām es vēlētos atsaukties uz vērtību Eiropu no brīvības un no tieslietu viedokļa. Un man nāk atmiņā viena frāze, viens raksts, ko uzdeva Sartori, kad viņš uzdeva jautājumu, vai tautas grība vai dieva grība, lai kritizētu dažādus fundamentālismus. Un es domāju, ka viena no um, Eiropas Savienības galvenajām iezīmēm ir tieši šī sekularizācija un valsts un baznīcas nošķiešana. Uh, Un tagad es vēl vēlētos pieskarties datu aizsardzības problēmai. Pirms desmit dienām Spānijā notika ļoti liela tikšanās starp dažādām datu aizsardzības aģentūrām. Tā bija pasaules līmeņa tikšanās. Un um, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs izveidojam vienu, vienu vienīgu instrumentu, ar kura palīdzību tiek aizsargāti instrumenti, un ka mēs izstrādājam tādu starptautisku normu, saskaņā ar kuru šie dati būtu jāaizsargā. Tad vēl runājot par uh, savstarpēju tiesas lēmumu atzīšanu, un man liekas, ka mums ir jāiek vēl tālāk, ka zināmā, zināmos jautājumos ir jāharmonizē uh, Eh, kodeks, tiesu kodeks, piemēram, terorismā un um, cilvēku tirdzniecības jautājumos, sevišķi, ja tas notiek ar seksuālas izmantošanas nolūkos. Un tad vēl īpaši tas, kas attiecās uz bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu. Un šie visi uh, jautājumu mums būtu jāstiprina un jāharmonizē. Un tad vēl mums vajadzētu tādu e, tiesnešu, prokuroru tīklu un arī jāmainās, jāmainās ar savstarpējo pieredzi. Es vēlētos uzstāt uz to, ka mums ir Mm, jāuzticās procesuālajām sistēmām. Mums arī ir jāsniedz palīdzība upurim un arī mm, jānodrošina tulkošana un tam līdzīgi. Un visbeidzot, mums ir jāpieliek vairāk pūļu mūsu sadarbībā un es vēlētos arī uzdot jautājumu Zviedrijas prezidentūrai un komisijai attiecībā uz to, ka mēs varētu izveidot e, Eiropas līmeņa prokuratūru. Paldies! Paldies! Un tagad es dodu vārdu Luisam Miguelam Parisam Kastaņusam, kas ir no Eiropas sociālās komitejas. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Ja es šodien te stāvu priekšā uh, Eiropas uh, sociālās un ekonomiskās komiteja, komisijas vārdā, tad, kā jau jūs zināt, mēs pārstāvām uh, eh, pilsonisko sabiedrību un strādājam Eiropas attīstībai kopā ar arotbiedrībām, uzņēmējiem, uh, mm, zemkopjiem, zvejniekiem un uh, tam līdzīgi. Pagājušajā nedēļā mūsu plenāra sesijā visi 340, 340 locekļi mēs pieņēmām divas lietas attiecībā uz uh, Stokholmas programmu. Pirmais attiecās uz uh, komisijas piedāvāto dokumentu, un otra bija mūsu pašu iniciatīva attiecībā uz to, lai turpmākās imigrācijas politikas ievērotu starptautiskās konvencijas. Vispārīgi runājot, man ir jāsaka, ka mūsu komisijā ir ārkārtīgi svarīgi Stokholmas programmā paredzētā darba kārtība un sevišķi tas, kas attiecās uz pilsoņu tiesību aizsardzību, jo Eiropas Savienības pilsoņiem ir nepieciešams apzināties, ka viņi atrodas kopienā, kas aizsargā viņu brīvību un drošību. Un te mēs vēlētos pienācīgu līdzsvaru starp drošību un brīvību. Vēsture mums rāda, ka ja mēs atsakāmies no, tie, no brīvības un no tiesiskas valsts cīnoties pret terorismu, tad mēs jau teroristiem esam ļāvuši vienu reizi uzvarēt, jo viņi ir panākoši to, ka sabiedrība vairs nav ne brīva, ne atvērta. Un tad es vēl vēlētos runāt arī par uh, imigrācijas jautājumiem. Mūsu komisija vēlas, lai Eiropai būtu kopīga politika un harmonizēta likumdošana, lai imigrācija notiktu legālā un caurskatāmā un elastīgā veidā, un lai imigranti saņemtu taisnīgu izturēšanos. Tāpēc Es biju ļoti vīlies, ka Zviedrijas prezidentūra nebija spējīga padomē pieņemt eh, ietvaru direktīvu par imigrantu tiesībām, un es ceru, ka Spānijas prezidentūra to izdarīs. Un noslēgumā priekšsēdētājs vēlētos uzdot jautājumu. Barokungs, eh, komisijas vice eh, prezidents, ļoti labi zina, par ko es runāju, jo viņš ir līdzatbildīgs Eiropas integrācijas formām. Mēs eh, satikāmies pagājušajā nedēļā un tur piedalījās visas imigrantus reprezentējošās organizācijas, kā arī cilvēktiesību aizstāvošās organizācijas, lai runātu par imigrāciju Eiropas perspektīvā. Un mans jautājums ir sekojošs. No integrācijas viedokļa man liekas, ka mēs esam, ka nav pareizs komisāru sadalījums jaunajā komisijā, kā to piedāvā Barozo kungs, jo tas saista imigrāciju kopā ar noziedzību un cīņu pret noziedzību. Man liekas, ka imigrācija drīzāk ir saistīta ar pamattiesībām un ar cīņu pret diskrimināciju. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad došu vārdu Papadimolus uh, kungam no Grieķijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības un Nacionālo parlamentu iesaistīšanās diskusijās par fundamentālo hārtu uh, ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Līdz šim šāda diskusijas tika veikta tikai valdību līmenī. Tas bija tā kā ekskluzīvi rezervēts valstu valdībām. Tagad mēs varēsim atjaunot šo līdzsvaru, kura pietrūka. Jo atkal ir jāpasvītro, ka jābūt ir līdzsvaram starp drošību un brīvību. Ir jādomā par garantijām. Ir jāciena likuma vara, ir jāciena cilvēku tiesības, ir tīpaši jānodrošina viss mazas sargātāko grupu aizsardzību. Mēs amerikanizējuši mūsu drošības sistēmu, jāatzīst, ka ASV modelis nav nekas ideāls, un tāpēc eh, šajā sanāksmē mums ir arī rūpīgi jāieklausās tajā, ko teica Barokungs. Uh, kas eh, pauda komisijas viedokli par to, kas mums tagad specifiski ir jārisina. Okungs, man ir jautājums, kādā veidā jūs plānojot izstrādāt un realizēt kopīgās politikas šajā jomā, jo daudzas valsts ir izvēlējušās eh, nepievienoties, ir optauts, eh, apvienotā karaliste Čehija un Polija ir pieteikuši izņēmumu status pret um, fundamentālo hartu. Viņi ir e, piemērojuši opt-out klauzulu, un tas ir tā kā melnais caurums Eiropas Savienības vidienē. Mums ir nepieciešams e, stiprināt e, sadarbību starp policijas iestādēm un arī tiesām. Šī ir man otrā doma, bet kā mēs varam stiprināt šādu sadarbību, ja mēs nenodrošinam politisko uzraucību? ik viens iedzīvotājs. Tas var konstatēt, ka viņam kāds seko, ka ir kaut kāda neredzamā roka vai lielais brālis, kas neredzam viņam seko. Un, piemēram, manā valstī mēs nevēlamies, lai notiktu šāda tiesība pārkāpšana. Un visbeidzot par imigrāciju Eiropas eh, Savienība ir tāds pamatprincips, kas eksistē vismaz teorētiski, vismaz uz papīra, bet reāli nedarbojas. Un eh, es gribu runāt par solidaritāti. Solidaritāte ne tikai saistībā ar drošību. Šeit drošība ir tikai viena puse, cilvēktiesības ir otra puse. Te ir vesela cilvēka kategorija, kuru tiesības netiek ievērotas, kuru tiesības tiek noliektas drošības vārdā mums tomēr ir jādod cilvēkiem tiesības baudīt e, savas brīvības, un tāpēc mums ir jāpieņem pareizi lēmumi, mums ir jāizteno arī Eiropas kopienu nolēmumi, un visbeidzot, Barokungs, Kāpēc Grieķija vai Spānija tas ir valstis, kur ir ļoti liels imigrācijas vilnis? Kāpēc šīs valstis tiek atstātas vienas pašas par sevi? Kāpēc tām ir jāmaksā šī cena? par to, ka šīs valsts aizsargā Eiropas robežas. Mums ir jāsadala šis loks vienmērīgi, un arī robežu kontrola imigrācija, tas ir kaut kas kopējs, kas ir visas Eiropas interesēs, un ja Eiropas ekonomika kādreiz atvesaļosies, mums ir nepieciešami šie strādnieki, kā strādnieki, un arī jānodrošina viņu cilvēktiesības. Tālāk Beļģijas parlamenta pārstāvis Šofokungs. Paldies, priekšstādētāji! Pirmajā plenārsēdē mēs jau runājam par to, ka tiesības eh, uz brīvību, uz drošības atvainojas, ir jānodrošina pilnīgi visiem pilsoņiem. Es gribu runāt par izteiksmes brīvību, par vārda brīvību. Mēs aizvien vairāk, aizvien biežāk runājam par šo brīvību, bet šeit es gribu pieminēt kādu partiju, kas ir izslēgta no politiskā spektra izslēgta, bet tagad atkal kļūst populārāka un balsotāji maina savu viedokli un atdod savus balsus par kādu partiju, kas ir bijis burtiski noliekta. Uh, ir mūsu parlamentā kāda minoritāte, kas nosoda manu partiju, kas neļauj manai partijai turpināt to darbu, kur bija iesākusi iepriekšējais partijas sastāvs. Tātad ir jāņem vērā šādas izmaiņas. Tagad par noziedzību. Flandrija ir atsevišķa tauta, atsevišķa vienība, un Eiropā visām tautām ir tiesības, un bieži šīs tiesības mēs nedzirdam. Mēs nedzirdam par visu tautu tiesībām, arī Flandrijas tiesībām. Tāpēc es gribētu atbalstīt vārda brīvības konceptu, kas ir jānorošina pilnīgi visiem jo Beļģijā ir izsludināta noteikti kaut kāda likuma, kas ir vērsts pret manu partiju, un šāda situācija var atkārtoties arī citās valstīs. Jūs ik viens varat atrasties kādā politiskā grupā, kur pēkšņi, pret kuru tiek vērsta kaut kāda kampaņa. Lūdzu, neatkārtojiet Beļģijas kļūdu. Paldies! Tālāk Vosa kungs no Eiropas parlamenta. Paldies! Vispirms es gribētu teikt, ka Stokholmas programma ir ļoti lielisks instruments, lielisks solis uz priekšu, tā turpina Tampers un Hāgas programmas. Šī programma ir saistīta arī ar Lisabonas līgumu, precīzāk ar šī līguma stāšanās, spēkā stāšanās datumu, un tas ļaus Eiropai iet uz priekšu aizvien raitākiem soļiem. Mums uh, Eiropā jāmeklē kopīgas atbildes, jo problēmas ir vienādas, tādas problēmas kā imigrācija, patvērums, tā ir mūsu kopējā problēma, un tāpēc arī jāizstrādā vienota drošības stratēģija. Mums patīk šis jautājums vai nepatīk, tomēr šie drošības jautājumi parādīsies, un mums ir jāmeklē atbildes jau saulēcīgi, lai mēs varētu izdarīt attiecīgo spiedienu. Eiropai ir jādod, jārāda paraugs Mums ir jāizstrādā instrumenti, kas palīdz atrisināt problēmas, kas saistīts ar drošību. Un es atbalstu visas iestrādnes Eiropas līmenī, tomēr mums ir jāvirzās ļoti uzmanīgi, mums jābūt piesardzīgiem šajā jomā, ir jāmeklē vienkārši noteikumi, vienkārši saprotams normas. Mēs no eh, Eiropas centra izsakam kaut kādas ļoti ambiciozas prasības, bet šīs prasības tālāk ir jāizteno dalībvalstīs. Tāpēc eh, šīm prasībām ir jābūt formulētām maksimāli skaidri, lai attiecīgi īstenotāji varētu arī norādes eh, īstenot precīzi un tā kā paredzēts. Tālāk par datu aizsardzību pievienojas Martīnesa kungam. Mēs šeit domājam par datu aizsardzību, gribam mainīt šo situāciju, bet te ir jāatrod līdzsvars starp individuālām brīvībām un prasībām, kas ir saistītas ar drošības garantēšanu visai sabiedrībai kopumā. Šodien mūsu jaunieši aug pavisam citā pasaulē, viņiem apkārt ir internets un caur internetu var gūt piekļuvi dažādiem datiem ir iespējams atrast dažādas lietas, dažādu informāciju internetu vidē. Un šo informāciju ir iespējams izmantot arī nepareizi, tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ļoti vērīgiem. Un jānodrošina datu aizsardzības likuma darbība, jo neviens nevar pārbaudīt, cik un kur tiek glabā dati un kam būs piekļuva. Paldies, un tas ir pēdējais runātājs mūsu diskusijā. Paldies visiem, kas piedalījās, un tagad es došu vārdu Buzekungam, kas ir mūsu sanāksmes līdzvadītājs. Paldies visiem par šo eh, lielisko sanāksmes vadīšanu, un paldies visiem kolēģiem par piedalīšanos un uzstāšanos debatēs. Es eh, saprotu, ka tagad mūsu runātājs saraksts ir izsmelts, vai mēs piekrītam šādam lēmumam, kolēģi, var protesti nekādi nav, tad visi piekrīt slēgt eh, runātāju sarakstu. Tagad es gribētu dot vārdu tieslietu ministrijai, ministrei, kas pārstāv Sviedrijas prezidentūru. Lūdzu, Askas kundze, vai jūs varētu teikt mūsu diskusijas beigās kaut ko? Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties jums visiem par eh, šiem interesantajiem un provocējušiem komentāriem. Es labprāt atbildēšu uz visiem jautājumiem. Bet es negribētu atkārtoties. Pirmkārt, es negribu atkārtot to, ko es teicu pašā sākumā. Tomēr tagad bez vilcināšanās sniegšu atbildes uz pašiem akūtākajiem komentāriem. Vispirms cīņa pret noziedzību. Šī cīņa ir ļoti svarīga, tomēr cīnīties pret noziegumiem eh, nevajadzētu tā, ka, atsevišķi, ka cilvēktiesības un individuālās brīvības tiek mazināts vai ietekmēts. Un eh, Stokholmas programmā mēs eh, cenšamies rast līdzsvaru starp represīviem pasākumiem un cilvēku brīvībām. Un ik viena cīņa pret jebkādu noziedzību vienmēr ir saistīta ar šo divu aspektu līdzsvarošanu. Mēs esam domājuši par šo jautājumu rakstot Stokholmas programmu. Mēs uzskatām, ka mūsu teksts ir labāks par iepriekšējiem, ka šī programma dos mums kaut kādas vadlīnijas, kā darboties ar šiem jautājumiem nākotnē. Atbildot Čehijas pārstāvjiem, mēs tiešām ņēmām vērā eh, Hāgas programmu. Mēs izvērtējām Hāgas programmas plusus un mīnusus Mēs atzīmējām, ka tiešām lēmums pieņemt ir viegli, bet daudz grūtāk ir tos pēc tam īstenot, un tieši tāpēc mēs esam veltījuši atsevišķu nodaļu mūsu programmā īstenošanas jautājumiem, ka vajadzētu sekot ļoti uzmanīgi un pēc tam īstenot. Frat Vi ska kunna berätta för människor vad vi uträttar. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, mums ir jācenšas skaidrot cilvēkiem iemeslus, kāpēc mēs kaut ko darām un kā mēs to plānojam izdarīt. Un tas ir ļoti svarīgi. Tālāk kāds runātājs runāja par uzticēšanos informācijai, cik lielā mērā mēs varam uzticēties informācijai, kas nāk no dažādiem avotiem. Jāsaka, ka drīz mēs pieņemsim atsevišķu lēmumu par standartiem saistībā ar DNS standartu, ar tiesu ekspertīzes laboratoriju akreditēšanu. Un noteikti ir jānāk, jāņem vērā visi tie pierādījumi, informācija, kas nāk kaut vai no Zviedrijas Mēs uzticamies tātad savstarpēji tiesekspertīzes laboratorijām, un arī informācija ir jābūt strukturētai tādā veidā, lai mēs varētu šo informāciju izmantot ļoti ātri, lai šī informācija būtu izmantojama tiesās ļoti ātri. Mēs strādājam pie šī priekšlikuma, mēs cenšamies to virzīt. Es saprotu, ka šis priekšlikums par informāciju nav īpaši uztvērts ar entuziasmu visos parlamentos, bet tomēr ir jāsakārto arī šī joma, ja mēs gribam efektīvi sadarboties. Tālāk kāds eh, runātājs eh, runāja par uh, policijas sadarbību, jo mēs uzskatām Eiropolu kā iespēju. Mēs uzskatām, ka caur Eiropolu ir iespējams labāk koordinēt nacionālo policijas spēku darbību, arī policijas iestāžu darbību ir nepieciešams nodrošināt sadarbību starp policijas spēkiem, ir kādam noteikti jāuzņemas koordinācija šai sadarbībai, un Eiropols noteikti spējīgs ir to darīt. Tālāk jautājums par sadarbības starp policijas spēkiem ārpus Eiropas Savienības eh, robežām. Arī šeit ir jādomā par šo ārējo aspektu. Eiropols noteikti papildina nacionālo spēku darbību, jo pārsvarā noziedzības apkarošana notiek nacionālā un vietējā līmenī. Šeit man ir jāpiekrīt tam, ko dzirdē. Dalībvalstis e, domā par šo lietu. Mums ir bijuši ļoti daudz divpusējas sanāksmes, kur mēs esam runājuši par dažādām policijas sadarbības formām. Tad kāds e, cits runātājs ieteica varbūt izveidot e, kopīgi tādu prokuratūras iestādi. Tā ir interesanta doma Un mēs Stokholmas programmā jau rakstam par trim iespējamām alternatīvām, kā tālāk turpināt sadarbību ar Eirojust. Eh, mēs varētu uzstiprināt sadarbību prokuratūra līmenī, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam aizmirst par citiem aspektiem. Un mēs piedāvājam šos variantus, un šodien nav skaidrs zināms, kurš no piedāvātiem variantiem būtu tas labākais. Daudz no jums teica, ka jūs negribat veidot e, Eiropu kā cietoksni, kur ir apkārt siena un kur ārējie iedzīvotāji netiek laist iekšā. Mēs cenšamies arī domāt par šo jautājumu. Mūsu politiķi cenšas reaģēt uz mm, pilsoņu pašām par migrācijas plūsmām. Šīs migrācijas plūsmas ir problēma daudzos Eiropas reģionos, un mums ir jārisina tas konstruktīvi. Stokholmas programmā ir diezgan liela daļa veltīta šim jautājumam. Ir priekšlikums veidot kopējo patvērumu sistēmu līdz 2012. gadam. Mēs strādājam ļoti citīgi pie šie jautājumi un daram to ar solidaritātes principiem. Un ja mēs nepanāksim solidaritāti, ja mēs nesakārtosim šo jautājumu, tad tiešām rodas risks noslēgt Eiropu no pārējās pasaules, jo problēmas pastāv atsevišķās Eiropas daļās, un ir jāorganizē šo cilvēku plūsmas, kas ierodas Eiropā dažādu iemeslu dzīti. Mums ir ciešāk jāstrādā ar migrācijas izcelsmes valstīm Un arī par to ir rakstīts programmā. Šeit mēs redzam iespēju strādāt kopā ar tām valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Mēs varam ar šīm valstīm realizēt dažādus projektus. Frontex eh, dažkārt tiek citēts kā tāds represīvs spēks, ka Frontex vēršas pret nelāmīgiem cilvēkiem, tos apspiežot. Tas tā nemaz nav. Gluži pretēji, Frontex ir mūsu institūcija, kas cenšas sniegt palīdzību valstu robežu apsardzības robežu kontrols eh, dienestiem. Viņi apkopo informāciju, viņi sniedz palīdzību, tāpēc ļoti svarīgi izmantot visu Frontex potenciālu. Un ir eh, ļoti daudzi eh, cilvēki, kas gaida kaut ko ļoti pozitīvu no Frontexa, bet ir pavisam mazāks to cilvēku skaits, kas grib palīdzēt, dodot savu ieguldījumu Frontex darbībā. Un šeit mums ir konstruktīva pieeja, mēs gribam palielināt tās iespējas, ko dod reģionālie. Uh, biroji. Un problēmas dažādos reģionos ir dažādas, un mums ir jādomā, kā atrisināt specifiskas problēmas. Robežu kontrola ir pirmām kārtām nacionālo iestāžu darbs, bet Frontex šo darbu papildina. Un runājot par Eiropas sadarbību, mēs uzskatām, ka jebkura sadarbība, kas ir ar Eiropas Savienību, tā centrālā līmenī, tai ir jābūt sadarbībai, kas sniedz pievienoto vērtību. Un tieši tādā uh, griezumā mēs arī rakstījām mūsu programmu. Mēs uzskatām, ka šī sanāksme šodien un vakar ir bijis ļoti liederīga. Mums bija ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokli. Un esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim saņemt jūsu pienesumu. Mūsu diskusija vēl nebūtu nav beigusies. Tad mums ir arī sanāksme ar komisijas, ar ar padomas pārstāvjiem piedalās arī Rietumu Balkānu valstu pārstāvji, kas nav vēl Eiropas Savienības sastāvā. Bet arī šeit mums ir sadarbība, kas ir ļoti svarīga. Mūsu redzējums, mūsu vīzijas niedz arī viņiem ieskatu par viņu turpmākajām iespējām. Šīm valstīm būtu interesanti dzirdēt, kā cīnīties pret korupciju, kā apkarot dažādas noziegums, kā sakārtot dažādas sociālās problēmas. Nevienmēr šīs valsts mums piekrīt, un ļoti grūti tiešām ir diskutēt par kaut kādām politikām, ņemot vērā visu iespējamo problēmu spektru, bet mums būs sanāksme ar rietumu Balkānu valstīm. Šī sanāksmes notiks regulāri. Un iemesls šīm sanāksmēm ir tāds, lai Eiro, Eiropa neslēptos aiz kaut kādām savām sienām un problēmām. Un otrs ir tas, ka mūsu sadarbībai ir miermīlīgs nolūks Mēs ļoti labi atceramies dažādus karus mūsu pasaules malā, un mēs zinām, ka ir nepieciešams veidot institūcijas un koordinēt likumdošanu, bet runāt par kariem, tomēr civilizēta pieeja, arī humāna attiecību sakārtošana ir mūsu primārais darba instruments. Un arī jums, Eiropas parlamentā, šeit ir svarīga loma. Es ļoti ceru, ka Stokholmas programma dos mums tādu tā kā kompasu, instrumentu vai ietvaru, kas virzīs mūs uz mūsu turpmākajiem darbiem, tuvākajā nākotnē, un es ceru, ka mēs par visu to veiksmīgi izlemsim decembrī. Paldies, ministras kundzei, par eh, šo problēmu kopsavilkumu. Paldies, ka dalījāties eh, savās bažās un līdz ar to devāt savu ieguldījumu mūsu diskusijā. Ignācio Kasido Guterres no Spānijas parlamenta grib savukārt eh, komentēt trešās grupas secinājumu. Un es piekrītu piekrītu, mēs vienojāmies ar līdzpriekšsēdētāju, ka mēs varam doties pie viņam izteikties. Tikai viena minūte, priekšsēdētāja kungs. Tas, lai papildinātu trešās darba grupas eh, darba kopsivilkumu par to, kā labāk aizsargāt eh, pilsoņus vietējās droši, lo, lo, drošības stratēģijas. Mēs negribam, lai būtu pretruna starp cilvēku tiesību respektēšanu un, un, kad, un pāriem aspektiem. Mēs uzskatām, ka cilvēktiesības ir cilvēktiesības. Mēs gribam šeit rakstīt, paskatot skaidrāk, ka nebū, nebūtu, nevarētu atļaut pretrunas starp cilvēku tiesībām un drošības garantēšanu. Referenta kungs no trešās grupas vai jūs varētu atbildēt kaut ko sakarā ar šo priekšlikumu, vai jūs varētu akceptēt šo nelielo formulējumu grozījumu, vai ir referentkungs no trešās grupas šeit klāt? Labi, mēs padomāsim par šo piedāvājumu. Lūdzu. Priekšsēdētāji, tas noteikti ļoti labs priekšlikums, tas ir tiešām sakarīgs priekšlikums. Labi, paldies, paldies par atbalstu. Es arī domāju to pašu, bet, ziniet, referents ir ļoti svarīga persona. Kolēģi, jūs zinat, ka referents ir pati svarīgākā persona, tāpēc es ar acīm meklēju referentu, vai viņš atbalstīs šo ierosinājumu. Bet ar jūsu palīdzību, ar referenta palīdzību mēs tagad varam deklarēt kaut ko tādu, kas jau tāpat ir acīm redzams. Un tagad es gribētu lūgt mūsu komisāru Barokungu, jūs varētu arī pateikt kaut ko kopsavilkuma formā. Vispirms priekšsādātā kungs. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas uzstājās. Askas kundze jau ieskicēja tādu kopsavilkumu, kopsavilkuma aprises, un es centīšos tagad vēl atbildēt uh, Uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti man, es vēlētos atbildēt Davidas kundzei, jā, bez šaubām mums ir bez, pavisam noteikti jāaizsargā personas dati Eiropā. Un jūs arī uzstājāt uz imigrācijas politiku, un es uzskatu, ka Stokholmas programmā tā ir ļoti līdzsvarota, jo bez šaubām mēs runājam arī par uh, um, patvērumu Eiropu. Maritāni kungs arī atkārtoja, e, cik svarīgs ir imigrācijas jautājums. Un es vēlētos atkārtot, ka Stokholmas programmas galvenais pienesums ir šī vispārīgā pieeja, globālā pieeja. Uh, Un es domāju, ka te mēs tiešām esam spēruši svarīgu solus uh, priekšu. Es vēlos pateikties Samonam Busutilu kungām par to, ka viņš pieminēja, ka m, mm, pēc kopīga tirgus mums noteikti ir jāspēr vēl solis uz priekšu un jāveido brīvību, tiesību un, un drošības Eiropa. Es vēlētos teikt arī, ka Frontex tikai koordinē dalībvalstu darbu, bet robeža aizsardzība ir dalībvalstu pārziņā. Mēs šeit nekādā ziņā nepārkāpjam subsidiaritātes principus, mēs vienkārši meklējam pievienoto vērtību šai darbībai. Es vēlētos pateikties savam draugam Langanistīnijam kurš uzsvēra ļoti svarīgu lietu, ka lai notiktu sadarbība starp policijām un tieslietu jomā ir nepieciešama apmaiņa starp visu iespējamo informāciju. Es vēlētos pateikties Zviedrijas prezidentūrai par to, kā tā jau ir ļāvusi ieviest uh, daudz ko. Uh, mm, Eiropā. Un tad uh, man ir jāsaka savam dargajam draugam Žakam Alanam, ka mēs jau mm, tuvojamies šai VIS sistēmas ieviešanai ar SIS-2. Un uh, Hauregi Rotondo kungs eh, pilnīgi pareizi atzīmēja, ka mums patiešām ir nepieciešama kopīga tieslietu kultūra, un tieši tāpēc jau arī ir vajadzīga šī apmaiņa starp tiesnešiem, un uh, tam ir jākļūst par svarīgu elementu, lai radītu sastarpējo atzīšanu. Ko Sīdokungs? Jā, protams, mēs eh, nevēlamies radīt nekādu Eiropas policiju, mēs vēlamies tikai pastiprināt pašreizējo instrumentu lietošanu, labāk izmantot Eiropolu, izmantot arī iespējamo draudu, uh, analīzi, skatīties uz to, ko mēs varam sagaidīt organizētās noziedzības jomā. Es vēlētos arī pateikt Zasīkungam, kurš eh, pilnīgi pareizi teica, ka cilvēktiesību konvencija ir ārkārtīgi svarīga un uzstājos to, ka mums ir nepieciešama caurskatāmība. Bona kungs, man ir jāsaka, mēs neradīsim nekādu supervalsti. Uh, Es jau jums teicu, ka Eiropas Savienības pilsonība nekādā veidā nenoplicina nacionālo pilsonību, bet gan to bagātina tieši otrādi. Cizīkundze uzstājos kaut ko, kas man ir īpaši mīļš. Tas ir par aizturēšanas uh, apstākļiem, un arī Itālijas pārstāvi to ļoti uzsvēra. Mums ir jāstrādā pie pilotprojektiem, kas būtu alternatīva aizturēšanai. Tas ir ļoti svarīgi. Sišonas kundze uzstāja uz kaut ko pavisam būtisku, proti uz Strasbūras un Luksemburgas tiesu tuvināšanu tad, kad mēs pasvi, parakstīsim šo ties, eh, cilvēktiesību konvenciju, tad mums būs ši, šo tiesu konverģence un tas zināmā mērā atrisinās šo jautājumu. Biltas kundzei paldies par to, ka viņa uzstāja uz Eiropas un Nacionālo parlamentu nozīmi jo uh, arī es to pilnībā varu saprast. Es pats esmu bijis Nacionālā parlamenta pārstāvis daudzus gadus, jo Nacionālajie parlamenti ir tie, kas uh, vislabāk pazīst savu tiesu sistēmu. Veisakungs arī izteica pāris interesantas lietas, norādot uz to, kādi ir uh, iespējamie riski un iespējamās pretrunas starp pamatiesību hartu un cilvēktiesību konvenciju, bet es domāju, ka mēs nonāksim pie konverģences. Jo, ja ir labs instruments, tad vēl vajag to labi izmantot un jārīkojās proporcionāli. Es domāju, ka tur jums ir taisnība. Nu, un tad arī mums ir. ir jāstiprina procedurālās garantijas, un es vēlētos īpaši pateikties Zviedrijas prezidentūrai, dargā Beatrice, mēs jau esam spēruši pirmo soli, lai sniegtu minimālās garantijas. Proti, pirmais solis ir tiesības uz tulkojumu, un tas ir ļoti svarīgi. Um, Kvestas Martīnesa kungs, jums ir taisnība. Uh, Jūs uh, pareizi teicāt, ka vajag harmonizēt uh, to, kas attiecās uz īpaši smagiem noziegumiem. Mēs neradīsim te Eiropas tiesu sistēmu, bet tikai dažos jautājumos to harmonizēsim. Parīzas eh, Kaņstaņosa kungs arī uh, ekonomikas un sociālo, sociālās komisijas vārdā runāja par šo sadarbību ar ASV. Un, um, ja imigranti tiek uh, labi integrēti, tad tas ir brīnišķīgi, bet ja viņi tiek slikti integrēti, tad uh, tā ir neveiksme, un ar Stokholmas programmas palīdzību mums vajadzētu evolucionēt attieksmē pret imigrantiem. Papadu Dimulisa kungs, man ir jāsaka, ka mēs ejam uz priekšu, mēs progresējam, pat ja brīžiem var likties, ka mēs stāvam uz vietas. Jo mums ir jāstrādā arī pie privātās dzīves datu aizsardzības. Šafakungs mums nav tiešas kompetences pār minoritāšu tiesībām, bet tomēr es atzīstu, ka tās ir svarīgas. Un visā noslēg pašā noslēgumā es vēlētos teikt, ka mums ir jāņem vērā tehnoloģiju attīstība, lai aizsargātu datus un ka mums būs eh, jāgarantē, lai zināmi tehnoloģiju veidi aizsargātu personu datus. Varbūt es neesmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem, bet es vēlējos jums pateikt, ka es un Beatrīse Aska jūsu uzstāšanos noklausījāmies ar vislielāko interesi. Paldies! Thank you. Paldies, komisārkungs! Dārgie kolēģi, mēs esam jau pietuvējušies mūsu sanāksmes noslēgumam, bet uh, es gribētu vēl 5 vai 7 minūtes veltīt tādiem noslēguma secinājumiem. Eh, vispirms es gribētu vēlreiz pateikties Zviedrijas eh, prezidentūrai, kuru šodien pārstāv Pērs Vesterberga kungs un Asks kundze, kura ir Zviedrijas tieslietu ministre. Es gribētu pateikties par ļoti labo prezentāciju, es domāju, mēs varam aplaudēt. Bez tam es gribētu norādīt, ka komisijas pārstāvis Barokungs, kurš ir tiesiskuma, brīvības un drošības komisārs. Arī jums bija izcila prezentācija. Es gribētu pateikties par jūsu ieguldījumu mūsu diskusijā. Paldies par jūsu klātbūtni un visu jūs, ko jūs esat devis. Bez tām es gribētu dot vārdu manam kolēģim līdz priekšsēdētājam noslēguma uzrunājumu. Paldies, gribētu teikt, tas tiešām ir izaicinājums. Ehm, dāmas un kungi, godātie deputāti. Deputāti ir aicinājuši rīkoties šo divu dienu diskusiju laikā. Tāda svarīga jautājuma kā diskriminācija, pierādījumi, informācijas apmaiņa un cīņa pret pārobežu noziegumiem bija tikai daži no jautājumiem, kas uh, ehm, tika šeit apspriesti. Asks kundze iezīmē turpmāko darbu tuvākajās nedēļās, un viss, ko jūs teicāt, liecina par to, ka mēs sākam veidot nākotnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpu Eiropā. Es saprotu, ka šie jautājumi ir komplicēti un sarežģīti, un uh, tie būs jārisina īstenot Stokholmas programmu, bet ir ļoti svarīgi atklāt, diskutēt par šiem problemātiskajiem jautājumiem, tā kā mēs to darījām šajā apvienotajā parlamentārajā sesijā. Kā vakar norādīja dalību valstu parlamenti ir aktīvi un konstruktīvi partneri, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības pasākumi tiek īstenoti vislabākajā iespējamajā veidā. Mums ir jāmeklē pragmatiski risinājumi, lai veicinātu programmas veiksmīgu ieviešanu. Tieši tādēļ Eiropas Savienības Zviedrijas uh, prezidentūra uh, ir um, 11. un 12. decembrī norganizējusi Eiropas parlamentu spīkeru ārkārtas konferenci. Bez tam arī 14. un 15. maijā eh, tiks organizēta šāda konference, lai pārunātu to, kā vislabāk efektīvi īstenot dalībvalstīs Lisabonas līgumu. Mūsu ziņā ir nodefinēt procedūras un līdzekļus efekt aktīvākai Eiropas Savienības jautājumu risināšanai, tīpaši, kas attiecās uz subsidiaritātes principu ievērošanas uzraudzību. Bet mums ir jāatrod arī līdzekļi un procedūras, kā efektīvi koordinēt starp parlamentārās sesijas. Kā jau tika pieminēts vakar, dalībvalstu parlamentiem ir um, jānodefinē, kā uzraudzīt un kontrolēt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Godātie deputāti, šo divu dienu laikā mēs identificējām dažus no tiem jautājumiem, eh, kurus tālāk pētīs un vētīs mūsu visu parlamentu specializētās komisijas. Šādai efektīvai pārba pārbaudēji mums ir nepieciešama sadarbības starp parlamentiem. Un visbeidzot, Es gribētu novēlēt jums visiem visu to labāko eh, šīs Stokholmas programmas īstenošanas gaitā. Lisabonas līgums izmainīja lēmumu pieņemšanas procedūru brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Es gribētu noslēgumā pateikties Buzekungam par to, ka viņš bija šīs sanāksmes līdzpriekšsēdētājs, un es vēlu Buzekungam un Spānijas parlamenta deputātiem visu to labāko, organizējot nākamo apvienoto parlamentāro šo sesiju. Paldies! Thank you, thank you. Liels paldies kolēģiem Vesterberga kungam! Dārgie kolēģi, es gribētu arī pateikt dažus vārdus noslēgumā. tāda svarīga lieta kā brīvība, drošība un tiesiskums mūsu pilsoņiem ir ļoti nozīmīga, un mēs to nedrīkstam aizmirst. Un es pamanīju, ka jūs pieminējāt ļoti daudzas tēmas un problēma jautājumus, piemēram, pilsoņu drošību, pilsoņu tiesības, pārobežu noziedzība, migrācijas politika, cilvēktiesības, Frontex, narkotikas, terorisms, korupcija, pamatiesību harta, datu aizsardzība un vēl un vēl. Uh, Mums ir jādomā par šiem jautājumiem nākotnē, bet mums ir trīs dokumenti, kas tiks sagatavoti pēc trīs darba grupu sēdēm, un tie var kalpot par labu pamatu tālākām darbām īstenojot Stokholmas programmu. Mēs to sāksim darīt decembrī, un to ierosina Zviedrijas prezidentūra. Mēs varam atbalstīt Zviedrijas prezidentūru visā, ko tā ierosina šīs programmas sakarā, bet ir svarīgi reaģēt ļoti ātri un darīt to nekavējoties. Bet ir vēl viena lieta, kas man noteikti ir jāpasaka. Šeit es domāju par sadarbību starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Lisabonas līgums sāks darboties ar šī gada 1. decembru. Tas ir jau pēc dažām nedēļām. Lielākā daļa no mums cīnījās par Lisabonas līgumu, un tagad ir pienācis mūsu triumfa brīdis gan nacionālajiem parlamentiem, jo jūs attiecīgi varat ietekmēt Eiropas likumdošanu, kā tas nebija līdz šim, un Tas ir arī ļoti labvēlīgs laiks Eiropas parlamentam, jo tagad mums ir piešķirts daudz vairāk pilnvaru nekā tas bija līdz šim. Jūs to visu zinat, bet ir nepieciešama izcila sadarbība. Un tādēļ es gribētu aicināt jūs uz sadarbību, sagatavojot mūsu vislabāko sadarbības modeli. Uh, Tas ir ļoti izšķiroši svarīgi turpmākajās nedēļās un mēnešos. Mēs esam gatavi sniegt palīdzību un es esmu pārliecināts, ka arī jūs esat gatavi. Mums ir nepieciešami vairāk kontaktu. Pirmie kontakti būs decembrī starp visu parlamentu ģenerālsekretariātiem. Bez tām decembrī būs arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas parlamenta spīkeru tikšanās, ko organizē Zviedrijas prezidentūra. Un mēs gribētu izpētīt iespējamos sadarbības modeļus. Bez tam neaizmirstiet, ka Kozaka formācija joprojām darbojas. Mums ir mūsu apvienotās parlamentārās sesijas, kā šī nākamā šādas apvienotā sesija tiks organizēta Spānijas prezidentūras ietvaros. Es atvainojos, es aizmirsu vārdu Spānijas, atvainojos Spānijas kolēģiem par to. Tātad. Es pirms dažām dienām apmeklēju Spāniju, un viņi patiešām ļoti nopietni gatavojas savai prezidentūrai. Un tā tad, tad tiks organizēta vēl viena apvienotā parlamentārā sesija, bet mums ir nepieciešama sadarbība arī uh, papildus līmenī, komiteju līmenī. Tā kā turpmāk mums būs arī parlamentu, Nacionālo parlamentu komisiju un Eiropas parlamenta komiteju apvienotās sēdes. Tā kā mēs attīstam savu sadarbību, ir nepieciešama sadarbības tīkli. Internets varētu palīdzēt izdarīt to ātrāk un efektīvāk. Mēs gribam strādāt efektīvi mūsu pilsoņu interesēs, un mēs nedrīkstām novilcināt likumdošanas sagatavošanu un pieņemšanu. Dārgie kolēģi! Ļaujiet man diskusiju noslēgumā pateikties savam kolēģim, spīkeram Pēram Vesterbergam personiski par piedalīšanos šīs apvienotās sesijas sagatavošanā un par sadarbību ar Eiropas parlamentu šī pasākuma sagatavošanā. Nākamā apvienotā parlamentārā sesija notiks, kā es teicu, Spānijas prezidentūras ietvaros, tā tiks organizēta Eiropas parlamenta ēkā, kā, kā parasti. Un pašā noslēgumā es gribētu pateikties visiem jums, dārgie kolēģi, par jūsu diskusijām, par jūsu devumu, ne tikai plenāra sesijas laikā, bet arī darba grupu laikā, sagatavojot darba grupu ziņojumus. Šis atbalsts ir svarīgs, nozīmīgs, un mēs zinām, ka parlamentārais atbalsts Eiropas Savienības idejām ir absolūti nepieciešams, jo mēs esam tie, kas visciešāk ir saistīti ar mūsu pilsoņiem, un mēs esam atbildīgi par ikdienas kontaktiem ar mūsu pilsoņiem, ar mūsu vēlētājiem. Tādēļ mēs arī vienmēr atbalstīsim Eiropas institūcijas, padoms un komisiju un jūsu valdības jūsu valstīs, īstenojot Eiropas Savienības ideju. Lielas paldies jums un tiekamies pēc pusgada. Paldies! Okay.